Okay. Dear colleagues. Kolēģi. Varam sākt, sākt sēdi un šis būs 14. darba kārtības punkts pad, eh, padomas prezidentūras programma un viedokļu apmaiņā ar Lidiju Mušu kas ir Luksemburgas ministre veselības un dzimumu līdztiesības jomā. E, paldies, ka esat šodien mūsu komitejā un dodat mums iespēju piedalīties šajā uzklausīšanā. Mēs uzklausīsim tagad jūsu prioritātes prezidentūrai un esam pārliecināts, ka tā būs Ir ļoti interesanta sanāksme ar deputātu jautājumiem attiecībā uz prioritātēm un arī uz perspektīvām attiecībā uz atsevišķiem jau iesāktiem darbiem, pie kuriem mēs turpinām strādāt un mēs vēlamies pabeigt sarunas ar padomu drīzumā. Un tagad bez kavēšanās dosim vārdu ministrei Mušai viedokļu apmaiņai. Un būs divas jautājuma kārtas no deputātiem. Bet tagad vārds ministrei Mučai. Paldies, priekšsēdētāji, man ir liels gods uzstāties. Jūs priekšā godējumie deputāti, jūs zināsiet, ka prezidentūra vienmēr nozīmē liela izaicinājuma dalībvalstī, bet tā ir arī lieliska iespēja piedalīties Eiropas eh, politikas veidošanā un formulēt savas prioritātes. Šī jau ir 12. reize, kad Luksemburgas prezidentūra ņem savās rokās Eiropas eh, Savienības vadības grožus un Šī prezidentūra norit īpašos apstākļos un kontekstā, jo mēs saskaramies ar Eiropu, kurai vēl aizvien ir grūtības izkļūt no krīzes, tāpat Eiropa ar eh, novecojošu demogrāfiju, ar daudziem izaicinājumiem veselības aprūpas Romā un Tā ir Eiropa ar um, jaunu parlamentu, kurš ir tagad pilnībā jau uzņēmis savu darba ritmu. Jauna komisija, kura saista savas darbības ap uh, darba metodēm un pieeju, kas ir koncentrētas uz ekonomisko atveseļošanos un izaugsmi un darba vietu radīšanu. Un tas viss norit vidē ko iezīmē gan izmaiņas, gan inovācijas. Manuprāt, ļoti svarīgi ir tas, lai sabiedrības veselības modelis un pacienta jautājums netikt aizmirsts, veidojot šos ļoti ambiciozos izaicinājumus. Un tāpēc arī šī iemesla dēļ Luksemburgas prezidentūra ir koncentrējusies uz pacientu jautājumu un e, inovāciju. Tāpat arī atcerēsimies, ka Luksemburgas Eh, prezidentūras lūzungs ir savienība pilsoņiem. Veselības aprūpes ziņā diskusija centrā būs pacients, un jūs atradīsiet šo motīvu praktiski visos dosie, pie kuriem mēs strādāsim. Un šorīt ar lielu prieku jums izklāstīšu Luksemburgas prezidentūras projektu Eh, sabiedrības veselības jomā un arī attiecībā uz medikamentiem, medicīniskām iekārtām un pārtikas veselības drošumu. Sākšu es ar sabiedrības veselību, runājot par tematiem šajā jomā. Vispirms es vēlētos pasvītrot to, ka viens temats man ir īpaši tuvs tā ir personalizētā medicīna. Šis ir temats, kurā apvienojas ļoti labā veidā gan pacientu, gan inovācijas jautājums. Personalizētā medicīna sāks ar pacientu, bet turklāt vajag panākt to, lai nodrošinātu taisnīgu pieju šai inovatīvai ārstēšanas kategorijai, kas, manuprāt, būs īsta revolūcija mūsu medicīnā. Personalizētā medicīna ir ar ārkārtīgi lielu potenciālu, lai varētu uzlabot daudzu pacientu veselību ar mērķtiecīgāku ārstēšanu, kas tai skaitā ievērojami samazinās nevēlamas blakus parādības un kas tai pašā laikā palīdzēs nodrošināt daudz ilgākā laikā dzīves kvalitātes. Un paralēli šiem primārajiem apsvērumiem mēs varam veidot efektīvāks un e, darba spējīgākas veselības aprūpas sistēmas. Jūlijā mums Luksemburgā notika augsta līmeņa konference, kas bija veltīta pacientu piekļuvēju personalizētāju medicīnai. Šī konference jau palīdzēja iespēt, eh, iespēt rast jautājumus uz eh, vairākiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies un kuri nedod iespēju inovatīvo ārstēšanu integrēt uh, klīniskajā praksē, kas, manuprāt, ir pilnīgi nepieciešams priekšnosacījums, lai nodrošinātu piekļuvi visiem personalizētās medicīnas priekšrocībām. Šīs konferences galvenais eh, vēstījums ir sagatavot pamatus galavārdam, kas tiks iesniegts eh, ministru uh, E, padomē 8. decembrī. Vēl viens prioritārs temats Luksemburgas prezidentūrai ir e, e- demens ārstēšana. Um, šajā jomā mēs vēlamies veidot personalizētu pieeju tiem slimniekiem, kuri cieši no šīs slimības. Es jau pirmīt pieminēju novecojošu Eiropu, e, problēmas, kas ir saistāmas ar šo demokrātisko um, situāciju un uh, neirodeģeneratīvo slimnieku skaits, it īpaši demences slimnieku skaits pieaug, un šeit parādās patiesa sociāla ekonomiska problēma. Luksemburgas prezidentūra skatīs demences jautājumu kā parādība sabiedrībā, uz kur ir jāmeklē daudz nozāru reakcija. Un runājot par sekundārās prevencijas lomu un par pēc diagnostisko atbalstu runājot, es eh, domāju, ka tādā veidā mēs varētu samazināt to nastu, eh, ko izjūt personas, eh, kam nākas dzīvot ar šādām saslimšanām, un arī pār kopējām Eiropas līmeņa darbībām šajā jomā, konkrēti pār labas prakses ap, ievērošanu tā šāda vislabākā prakse un pieredze jau pastāv daudzās dalībvalstīs, un es ceru, ka tas, um, ka arī šie teksti varēs tikt, pieņ, pie, tikt pieņemt 8. decembra padomē. Tāpat arī Luksemburgas prezidentūra vēlas uh, pabeigt darbu pie direktīvas uh, par pārobežu veselības aprūpēm balstoties uz komisijas ziņojumu, kas drīzumā būs pieejams. Es ceru, ka tas notiks pirms vasaras atvaļinājuma. Un šodien, divus gadus pēc tam, kad ir aizritējuši transponēšanas termiņu dalību valstīs, ir pienācis laiks izdarīt pirmos secinājumus par direktīvas piemērošanu vai tā ir bijusi pozitīva ietekme uz mobilitātes līmeni, vai eh, tā ir devusi iespēju pacientiem labāk izmantot savas tiesības, un arī kāda ir bijusi ietekme uz administratīvajām izmaksām gan pacientiem, gan attiecīgajām dalībvalstu eh, lēmēju iestādēm. Uh, kā ir šī situācija pārvaldīta un kāda ir bijusi sadarbības kvalitāte starp dalību valstīm, it īpaši starp uh, robežu valstīm. Lūk, šie ir temati, kuri ietilpst izvērtējumā eh, pārrobežu veselības aprūpes direktīvai. Tāpat, dāmas un kungi, mēs skatīsim vēl vienu dosie, kas par ko plaši tika runāts Latvijas prezidentūras laikā konkrēti, e, tas ir e, zaudējumu mazināšana saistībā ar pārliecīgu alkoholu lietošanu. Neformālajā sanāksmē Rīgā Latvijas prezidentūra skaidri norādīja, un es piedalījos šajā sanāksmē aprīlī, uh, skaidrs vēstījums bija tāds, ka mums ir jāveido jauna stratēģija alkohola jomā. Darbs jau pie šī jautājuma ir sācies, un mēs esam sapratuši vēstījumu mūsu prezidentūrai, mūsu secinājumi tika apspriesti pirmajā darba grupā padomē jūlija sākumā. Un E, šie secinājumi aicina dalībvalstis turpināt pielikt pūliņus, lai samazinātu negatīvās sekas pārliecīgam alkohola patēriņam. Tāpat arī komisijai uz 2016. gadu e, nāktos e, sagatavot stratēģiju alkoholu jomā. Mēs rēķināmies ar komisāru Andru Kaiti, kurš komisijā sekos tam, lai šis aicinājums būtu ar attiecīgu reakciju un pēcdarbu. Tāpat arī mēs ar lielu interesi sagaidām komisijas ziņojumu par eh, alkoholisko dzērienu nutricionālo marķējumu, kā to paredz 2001. gada regula attiecībā uz patēriņu, patērētāju informēšanu pārtiks jomā. Luksemburgas prezidentūra arī izdarīs secinājumus pār to, kā tika Eiropas Savienībā risināta ebolas vīrusa krīze. Sadarbībā ar komisāru Andru Kaiti es uzaicināšu veselības ministrus piedalīties ministru konferencē un Eiropas parlamenta pārstāvība arī šeit ir nodrošināta, tas man liekas ļoti svarīgi. Šīs konferences uh, galvenie uzsvari būs epidēmijas sanitārie aspekti, konkrēti mēs vēlamies identificēt tos secinājumus, kas dotu iespēju uh, stiprināt sanitāros pasākumus Eiropā nākotnes epidēmiju gadījumos, un arī neseldie notikuši Liberijā ir parādījuši to, ka ebola ne, netiek pilnībā kontrolēta un pastāv jaunas epidēmijas draudi. Šis ir brīdis mums ieņemt savu nostāju, un mēs vēlamies izdarīt pareizos secinājumus un tos pieņemt astotā decembrā padomē. Un tagad es turpināšu par medikamentiem un medicīniskām iekārtām, farmaceitisko sadaļu. Attiecībā uz medicīniskām iekārtām, un es zinu, ka šis jautājums jūs ļoti interesē, un arī mums, kā prezidentūrai, tas ir ārkārtīgi svarīgs temats, kura mēs piešķirsim maksimāli lielu vērtī, vērību Šis ir um, pagrieziena punkts darbā pie šī tēmata. Mēs esam saņēmuši EPSCO padomas laikā um, skaidru mandātu turpināt darbu, lai varētu maksimāli drīz to pabeigt. Un mēs eh, tuvāko sešu mēnešu laikā pie, eh, ņemsim vērā visu pieejamo informāciju. Mūsu mandāta sākums tiks veltīts tam, lai pabeigtu Eh, darbu pie apsvērumiem un lai likvidētu tās tehniskās nekonsekvences, kas ir tekstā palikušas pēc daudzām revīzijām pēdējo trīs gadu laikā. Tāpat mēs pēc tam uzsāksim trilogu ar parlamentu, un tas notiks, eh, es ceru, septembrī, pēc vispārīgajām vadlīnijām, ko mēs esam eh, paredzējuši arī septembrī. Bet eh, arī parlaments mani pārliecināja, un es sapratu, ka mēs eh, strādājam pie viena mērķa, mēs vēlamies pamatīgus likumus, skaidru likumdošanas ietvaru, kas dotu iespēju pilsoņiem saņemt piekļuvi drošiem un kvalitatīviem produktiem, tajā pašā laikā veicinot inovatīvu tirgu šiem produktiem. Vēl viens likumdošanas projekts uz galda ir regulas priekšlikums attiecībā uz veterinārajiem medikamentiem. Luksemburgas prezidentūra šo tematu pārņem no Latvijas prezidentūras, un kā es sapratu, 22. septembrī jums būs nozīmīgs balsojums. E, mūsu mērķis ir pavirzīties maksimāli tālu likumdošanas procedūrā un arī sagatavot ceļu sarunām ar parlamentu. Tātad mēs ar nepacietību gaidām attiecīgo balsojumu. Runājot par Eh, pārtikas eh, produktu sanitāro drošību. Mums, kā prezidentūra, ir ļoti ambicioza programma, kas attiec arī uz eh, pārtiks preču sanitāro drošību, sākot ar klonēšanu, priekšlikumi par reproduktīvās tehnikas izmantošanu dzīvniekiem klonējot, tiek skatītas padomē Eh, padomi rūpīgi seko temata attīstībai. Šeit ir divi nesaraujami saistīti jautājumi. Un tie ir parlamenta grozījumi šai direktīvai, ja tie tiks pieņemti, tad, protams, tas būs uh, trumpis mūsu rokās lai varētu šo tēmatu attīstīt tālāk. Un mums ir nodoms šos grozījumus iesniegt padomē maksimāli drīz, bet mēs esam lielā mērā atkarīgi no parlamenta veikuma. Tālāk runājot par ģēmo autorizāciju tās iespējas, ko piedāvā prezentātie teksti dalībvalstīm, ierobežot vai aizliegt valstu teritorijās audzēģēmo ir skaidrs eh, signāls komisijai tālāk parlamenta izvēle par šo tematu būs ar ļoti izlēmīgu ietekmi gan uz padomis darba virzību, un tāpat šajā sakarā mēs esam ņēmuši vērā tos secinājumus, kas tika sagatavot pēc agrī padomis pirmdien attiecībā uz nepieciešamību veikt ietekmes izvērti un skaidrot atsevišķus juridiskos aspektus. Tādējādi mēs, kā prezidentūra, turpināsim sekot ar lielu interesi diskusiju attīstībai dažādās um, parlamenta komitejās. Tālāk par jaunajiem pārtikas produktiem runājot, mēs kā Luksemburgas prezidentūra esam gandarīti par balsojumu rezultātu. Balsojums notika 25. jūnijā šajā pat komitejā. Komiteja atzina tās priekšrocības, ko piedāvāja padomu, un arī es domāju, ka šeit ir runa pār piemērotām iespējām uzlabot autorizācijas, produktu, eh, autorizācijas iespējas jaunajiem pārtiks produktiem. Tāpat arī šis šeit ir iespēja panākt vienošanos pirmajā lasījumā, un tas dotu iespēju izveidot piemērotāku juridisko ietvaru, kas ir modernizētāks un labāk piemērots jaunajiem bērtiks produktiem, ja tekstu pieņem parlaments plenārsesijā. Manuprāt, tam vajadzētu notikt oktobrī. Mēs ierakstīsim bez kavēšanās to padomas darba kārtībā, lai varētu šo tekstu pieņemt pārtiks produktu oficiālās kontrolas. Arī šajā jomā Latvijas prezidentūrai ir izdevies krietni pavirzīt darbu uz priekšu. Taiskaitā atsevišķus ļoti jūtis, jūtīgus punktus priekš jums, un tas dos mums iespēju koncentrēties uz vairākām vēl neatrisinātām un nepabeigtām jomām, piemēram, oficiāla veterinārā ārstu loma un atbildība, un mēs mēģināsim pilnīgi noteikti korepērā iegūt eh, mandātu maksimāli drīz, lai varētu uzsākt diskusijas ar parlamentu ja iespējams, sākot ar septembri, un mūsu mērķis ir panākt eh, ātru vienošanos otrajā lasījumā. Tādējādi mēs ceram, ka sarunas ar parlamentu būtu šo svarīgo priekšlikumu būs auglīgas, konstruktīvas, un mēs esam tām gatavi. Pārtiks preču marķējums ir pienācis laiks piemērot likt lietā to darbu, kas ir iesākts jau 2008. gadā. E, iedarbība jau ir redzama un mēs redzam, kā iesaiņotie pārtiks produkti ir ar jaunām un pilnīgākām etiķetēm, un šajā sakarā komisija pabeidz e, darbu pie šī jautājuma saskaņā ar manā rīcībā esošo jaunāko informāciju, e, informāciju par e, transtaukskābēju klātbūtni atsevišķos pārtiks produktos, kas bija jāpublicē jau decembrī, e, tiks skatīti neformālajā padomē septembrī un mērķis ir apzināties situāciju dalībvalstīs attiecībā uz to, kā vislabākajā veidā mēs varam pasargāt patērētājus. Un mūsu galvenais mērķis ir viņus informēt un pasargāt pār šī tipa e, taukskābes klātbūtni. Vai tas būtu e, ar marķējumu palīdzību, vai tiktu norādītas maksimālās robežas, vai tiks paredzēta brīvprātīga pasākuma. Vārdu sakot, ir šīs diskusijas jāpabeidz. Nepiesātinātās augstskābes tiks skatīts arī viedokļu apmaiņā EPSCO padomē, un es pasvītroju, ka šeit mērķim ir jābūt dot iespēju ministriem izteikties attiecībā uz principu un formu eh, normat, norma, normatīvam ietvaram. Šis jautājums mūsu prāti ir ļoti svarīgs. Un noslēgumā, dāmas un kungi, es vēlos uzsvērt, ka esmu ļoti ļoti ieinteresēta auglīgā viedokļa apmaiņa ar parlamentu. Jūs pārstāvat Eiropas pilsoņus un jums pienākas sasaistīt visus šos jautājumus, kas jums ir būtiski. Tuvākā pusgada laikā es darīšu visu, ko varu sadarbībā ar kolēģiem, lai virzītu uz priekšu tos dosie, kurus jūs skatāt savās eh, komitejās. Un paldies tagad jums par uzmanību. Esmu gatava atbildēt uz visiem jūsu uz sagatavotajiem jautājumiem. Thank you very much. Paldies. Thank you very much for your. Paldies par. Uh, šo ievadrunu. Jūs uh, mūs informējāt ļoti pamatīgi par prioritātēm un tematiem, ko aplūkosiet prezidentūras laikā nākamā pusgadā. Nekavējoties. Eh, e Pirmā diskusiju kārta uzstāsies eh, pārstāv no politiskajām grupām. Pirmais Pēters eh, Līze no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies eh, Mučas kundzei par eh, šo uzstāšanos, par viņas eh, entuziasmu. Es eh, gribēju runāt par likumdošanu. Jūs eh, uzskaitījāt ļoti daudzus projektus, pie kuriem esat gatavi strādāt ar mums nākamos sešu mēnešu laikā, un, protams, būtu jauki arī nonākt eh, pie vienošanām. Jūs runājāt par medicīnas iekārtām, medicīnas produktiem. Ir ļoti jauki, ka mēs beidzot varam vest sarunas, jo padomi ir gal galā vienojusies. Un es vēlētos, lai varētu šo darbu noslēgt arī Luksemburgas prezidentūras laikā. Nu, ja mums tas neizdosies, protams, varētu nedaudz pagarināt šo termiņu, bet es ceru, ka mēs varēsim krietni pavirzīties uz priekšu. Ja runājam par medicīnas produktiem, šeit ir tā sauktā kontrole, kur parlaments un padoma galīgi nav vienas prātis, tātad, ka ir iespējas iejaukties, ja pastāv kaut kādas šaubas par paziņošanas ātrumu un produktu drošību. Varbūt jūs to varētu vēlreiz paskaidrot, padoma lēma, uh, ka kontrolas notiks sistemātiski individuālā gadījumā, bet tikai attiecībā uz ļoti mazu produktu grupu. Parlaments piedāvāja šeit ņemt tādu lielāku produktu grupu un eh, ka iejaukties ir nepieciešams tikai tad, ja pastāv kaut kādas problēmas, aizdomas, jo citādāk tas viss prasītu pārāk daudz eh, līdzekļu un enerģijas. Ja jūs varētu paskaidrot eh, šo nostādni un varbūt piedāvāt kaut kādus kompromisus, tas būtu ļoti jauki. Ja runājam par diagnosticēšanu, informed consent, tātad informēta piekrišana, tas ir ļoti svarīgs koncepts, kas, vajadz, kas būtu jāievēro. Un īsumā vēl divas lietas, kas man ir ļoti tuvas, klonēšana komisijas priekšlikums nav pietiekams, mēs varēsim vienoties tikai tad, ja jūs ņemsiet vērā arī parlamenta vēlmes. Un es zinu, ka Luksemburga vienmēr ir bijusi tā valsts, kas ir ļoti draudzīgi noskaņota pret parlamentu, tādēļ es ceru patiešām uz tādu labu iznākumu. Un visu beidzot antibiotikas Francoāza Grostete noteikti arī par to izteiksies, bet es gribētu jūsu uzmanību pievērst arī cilvēku veselības un antibiotika rezistences jautājumiem. Mums ir nepieciešams inovācijas, lai varētu izstrādāt jauns antibiotikas. Un steidzam, paldies! Thank you very much. Paldies! Maties Grote, SD grupas vārdā, paldies! Ministres kundze. piekļuvu medicīnas produktiem. Mēs parlamentā jau par to lauzām galvas krietnu laiciņu. Bija arī šīs zāles, kas domāts C hepatīta ārstēšanai. Parlamentā pat organizējām uzklausīšanu. Un jāsaka, ka to sauc arī par tādu pārobežu medicīnas pakalpojumu. Vai jūs kaut ko darīsiet šajā sakarā nākamo sešu mēnešu laikā, jo Eiropas līmenī jau pastāv tiesiskais ietvars, bet te jādomā arī par dalību valstu līmeni, bet tas uh, likumdošanas ietvers, kas ir mūsu rīcībā, būtu jāizmanto labāk, jo jāsaka, ka dalību valstīs ir diezgan liels atšķirības runājot par piekļuvu konkrētām zālēm un medicīnas produktiem. Mēs esam to uzzinājuši arī no Eh, aptaujām, jo slimnīcās tika veiktas aptaujas un 83% no slimnīcas personāla apstiprināja, ka ir arī grūti, ir apgrūtināti piekļuvu konkrētiem medicīnas produktiem un ka to vienkārši trūkst. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties, lai būtu pieejamas eh, zāles un medicīnas eh, produkti Eiropas Savienībā. Noturība pret antibiotikām uns mehr und mehr beschäftigen auf EU. Ir jautājums, kas, protams, mūs nodarbinās aizvien vairāk Eiropas Savienības līmenī. No mana reģiona vides ministrs ir uzrakstījis vēstuli par mīslozātu komisāram, eh, veselības komisāram, jo šis eh, preparāts tika atrasts dzeramajā ūdenī un arī eh, ūdenī atroda dažādas baktērijas, kas ir noturīgas pret antibiotikām tieši la intensīvas lauksaimniecības dēļ. Uh, un Pēters Līze jau runāja par jaunu veidu antibiotikām, un Francoāza Grostete ir sagatavojusi arī priekšlikumu par veterinārajām zālēm. Mēs pie tā turpināsim strādāt, un Kā jau vakar mēs vienojāmies, mēs vēlamies, uh, lai šis ziņojums tiktu attiecīgi arī grozīts. Esmu patiešām gandarīts, ka jūs esat gatavi strādāt pie medicīnas produktu direktīvas. Mēs patiešām uz to gaidījām ilgi un es ceru, ka nākamā pusgada laikā jūs varēsiet to vismaz daļēji īstenot. Jāsaka, tas attiecas uz pilnīgi visiem 500 miljoniem Eiropas pilsoņu, un katram ir tikai viena veselība. Jāsaka, ka mēs atrodamies ļoti kritiskā fāzē, mums ir grūti laiki, trūkst naudas, un gandrīz visas dalībvalstis cīnās ar budžeta deficītu. Tādēļ vajadzētu labāk arī uh, padomāt, kā sniegt pārobežu veselības pakalpojumus. Te ir ļoti daudz vēl jādara. Šis bērniņš vēl ir mazs, viņam vēl ir jāaug, un tādā veidā Eiropas Savienības pilsoņi varētu arī labāk rūpēties par savu veselību, izmantojot, piemēram, veselības aprūpas pakalpojumus citās dalību valstīs. Un tas noteikti arī uh, iekustinātu konkurenci un nāktu par labu šim rūpalam kopumā. Paldies Dievam, jūs pieminējāt arī. Enttäuscht von der Kommission, dass man das äh, so. Veselības stratēģija, un, diemžēl, komisija to uzskatīja par kaut ko birokrātisku un ielika atvilknē, bet ir ļoti jauki, ka padome mums palīdzīs un tā tad alkohola stratēģijai pievērsīsies Es patiešām ar nepacietību gaidu darbu nākamo mēnešu laikā. Jāsaka, ka jūs jau pieminējat daudz jautājumus, kas sasaucas ar mūsu darba ikdienu, citus atkal nepieminējāt, un tādēļ ar nepacietību gaidīšu jūs atbildes. Paldies! Paldies! Piekas kungs ERK grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, ar lielu uzmanību klausījos ministres kundzes uh, ievadrunā. Jūs ļoti pamatīgi atspoguļojāt savas prioritātes. Bet šo to arī jūsu runā nesaklausīju. Jāsaka, Polijā mums bija vesela epidēmija, cilvēki bija salietojušies psihoaktīvas vielas, un tas mums radīja patiešām lielu tādu problēmu vilni. Un ziņojumā par jaunām psihoaktīvajām vielām tika teikts, ka likumdošana ir nepietiekama, ir jāmeklē jauni risinājumi. Komisija ir piedāvājusi šādu risinājumu, gatavojot regulas uh, uzmetumu par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Četras uh, secīgas prezidentūras pie tā ir strādājušas bez jau kādiem taustāmiem rezultātiem. Es esmu iepazinies arī ar statistikas datiem, kādus, kādu kaitējumu var nodarīt cilvēku veselībai šīs vielas, it sevišķi jauniešu veselībai. Mēs esam um, konstatējuši, ka 2% no mūsu valsts iedzīvotājiem ir jau lietojuši šādas vielas, 13% Vācijā, nē, Polijā tomēr 9% runātājs sev izlabo. Bet uh, viņi arī cieta, tātad viņu beigās uh, cieta no ļoti smagas saindēšanās. Es vēlētos, lai ministrs kundze arī šīm vielām pievērstos prezidentūras laikā. Luksemburgas prezidentūrai vajadzētu turpināt jau tik sen uzsākto darbu. Četras prezidentūras jau pie tā ir strādājušas bez jau kāda risinājuma. Ir arī uh, narkotiku darba grupa, tā pie tā strādā. Nu, lūdzu, izvirziet to par vienu no savām prioritātēm paturot prātā faktu, ka šeit ir brīvās tirzniecības zona Eiropas Savienībā un šīs psihoaktīvās vielas N MPS bieži vien tiek pārdotas arī likumīgā ceļā. Sądzę, że byłoby to ważne. Un sabiedrības veselībai tas ir milzīgs draudz. Mums jādomā nevis par formu, bet par saturu, par to, kāds tad būs šis risinājums, nevis kā mēs to atradīsim. Ja runājam par citām prioritātēm un uh, priekšlikumiem, es pilnībā tiem piekrītu, tas saskan ar manu redzējumu. Paldies! Alda grupas vārdā Meisners kundze lūdzu paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies ministrē Muča par jūsu ļoti, ļoti izsmeļošo priekšlikumu. Sēžu šeit, saka runātāja. Jā, jūs pieminējāt ļoti daudzus būtiskus tematus. Protams, es visiem nevarēšu pieskarties, bet bija kāds ļoti, ļoti būtisks jautājums, proti demence, ko jūs arī pieminējāt. Es nezinu, vai mums vajadzētu tiekties uz harmonizāciju Eiropas līmenī, bet Protams, apmaiņa ar paraugu praksi būtu ļoti vērtīga un jāsaka, ka daudzas sabiedrības eh, cieš no šīs slimības un eh, nu, tās kā ar visus bez izņēmumu visās dalībvalstīs. Ļoti jauka, ka jūs to pieminējāt. Tālāk eh, pārobežu medicīnas nozars pakalpojumi. Jūs gribējāt parūpēties par to, lai uh, varētu uzlabot uh, pacientu mobilitāti, protams, jāsamazina arī administratīvā nasta un uh, ar nepacietību gaidīšu tā tad arī pirmos rezultātus, kā jūs ar to tiksiet galā. Tālāk ģenētiski modificētie organismi, vakar par to pietiekam daudz runājām, jūs teicāt, ka ir komisijas priekšlikums un e, parlaments šo priekšlikumu aplūko gana kritiski, jo mums šķiet, ka problēma tas nekādā veidā neatrisinās. Nesam vēl balsojuši, diskusijas turpinās, bet, protams, mēs e, arī izstrādāsim savu pozīciju. Tālāk arī medicīnas produktu direktīva Jūs teicāt, ka jūs strādāsiet ļoti ātri, un Pēters Līze jau pietiekami izsmeļoši par to runāja. Jūs tā garām ejot pieskārāties šim jautājumam, bet, nu, vai jūs varētu jau līdz rudenim tikt ar to galā vai nē? Protams, tagad viss ir arī padomas ziņā. Es gribētu jūs vienkārši uzmundrināt, iedrošināt kaut ko darīt un, un jau organizēt trilogu, lai mēs varētu tādu labu žestu um, parādīt mūsu pacientiem. Un tālāk pacienti un inovācijas īstenībā jūsu jājam zirdziņš. Tas ir ļoti svarīgi, ir jādomā arī par uh, inovācijām medicīnas aprūpas nozarē. Un jūs teicāt, ka vajadzētu uh, nodrošināt līdzvērtīgu piekļuvu inovatīviem produktiem pilnīgi visām sabiedrības grupām, bet nu, tas būs ļoti sarežģīti. Ir arī caurskatāmības direktīva par cenu veidošanu dalību valstīs, un padome šo direktīvu bloķēja, komisija to atsauca, tas ir iestrēdzis līdz ar to. Uh, Bet vajadzētu pie tā noteikti strādāt. Jūs teicāt, ka jūnijā bija ļoti laba konference un ka 8. decembrī par to tiks runāts arī padomē. Gribēju vaicāt par to, uh, ir bijušas jau diskusijas, vai jums ir kaut kāda konkrēta priekšlikuma, jo noteikti te vajadzētu kaut kādu progresu panākt, ņemot vērā to, ka priekšlikums tagad ir iestrēdzis padomas uh, negribīguma dēļ. Uh, Mēs arī vakardien ļoti daudz runājam par noturību pret antibiotikām, un ja mēs samazinātu antibiotiku uh, lietošanu, kur to varētu darīt, uh, kā to varētu darīt arī preventīvi un kādas ir pieejamās alternatīvas. Un tad vēl kāds otrs šķirīgs uh, temats ļoti daudziem. Kā homeopātiskos līdzekļus varētu izmantot un vai jūs esat arī domājuši tam pievērsties prezidentūras laikā? Paldies! Paldies! Goja grupas vārdā Eka kungs. Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Frau Ministra. Paldies, priekšsādātāji, ministras kundze. Man ir ļoti liels prieks jūs šodien te redzēt un arī klausīties jūsu izklāstītajās prioritātēs. Visi jūsu pieminētie temati ir gana būtiski, bet manai sirdī ļoti tuva ir šie multi noturīgie, multinoturīgās baktērijas katru gadu Eiropā 25 tūkstoši cilvēku mirst no šādu mikrobu radītām infekcijām. Tas ir kā tāds damokla zobens, kas karājas par mūsu pacientu galvām, tas apdraud visu uh, cilvēku veselību. Uh, No nu, kurienes tad nāk šie multirezistentie mikrobi? Jāsaka, ka mm, tajā ir vainojama daļēji arī intensīva lauksaimniecība, masīva intensīva lopkopība, un tā jau šī problemātika ir radusies. Un profilaktiski Un jāsaka, profilaktiski dodot lopiem antibiotikas, šī problēma tikai pieaugs apjomos. Nu, ko varētu darīt? Varbūt varētu kaut kā ierobežot šo masīvo profilaktisko dzīvnieku barošanu ar antibiotikām. Nu, varbūt eh, ir jau kaut kāda likumdošanas aizmetņi. Otrakārt, Eiropas Savienība importē aizvien vairāk gaļas no Ķīnas Tagad jau 30% no trušu gaļas, kas tiek patērēta ES, nāk no Ķīnas. Nāma, tas dort auch massenhaft rezerva. Un es domāju, ka Ķīnā arī noteikti izmanto uh, vienkārši masveidā antibiotikas. Ko tas nozīmē mūsu sabiedrības veselībai, domāju, ka saprot katrs no mums. Un lauksaimniecība, lopkopība pat tiešām rada milzīgas sabiedrības veselības problēmas, kā jūsu prezidentūras laikā mēs varētu to risināt, piedāvāt tādu ambiciozāku pieeju, lai varētu problēmu risināt pašā saknē, tātad uh, piekopjot tādu lopkopību, kas ir eh, vidēji cilvēkiem, lopiem eh, saudzīgāka, lai šajā jomā mm, nu, būtu daudz, daudz mazāk slimību aizmetņu. Paldies! Paldies! Tūrmes kungs zaļo vārdā. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Moja Lidija. <laughs> Labrīt, Lidija. Turmes kungs saka Luk Luksemburdzēšu valodā. Esmu priecīgs, ka Luksemburgas prezidentūra tagad eh, ir sagatavojis tik eh, visaptverošu un ambiciozu programmu. Pirmais eh, - pacientu tiesības pārobežu režīmā. Jūs, protams, nebūsiet pārsteigti, ka Luksemburga ir valsts, kas izmanto tās iedzīvotāju šīs tiesības izmanto visbiežāk. Uh, Nu, protams, Luksemburga ir maza valstiņa, visas ķirurģiskās operācijas tajā nav iespējams veikt nemaz, bet 108 tūkstoši cilvēku e, ierodas Luksemburgā arī no kaimiņu reģioniem strādāt, un tad viņi arī, piemēram, paši nevar uh, iet pie ārsta savās mājās, viņi nāk Luksem, pie Luksemburgas ārstiem. Mums ir jāveic tāda kā inventarizācija. Enten. Um, aber, uh, un ir jābūt arī uh, ievērotām pacientu tiesībām, un komisija mm, mēģināja tādu kā slēptu uh, veselības pakalpojumu liberalizāciju Eiropā veikt, bet uh, veselība ir pārāk jūtīgs temats, lai to varētu uh, Eh, tā pa aizmugušu durvīm iemānīt iekšā. Un tālāk eh, šis implantu skandāls, pip skandāls, tas cilvēkus skār ļoti smagi, sievietes, kam tika šie krūšu implanti, implantēti. Un es domāju, ka būtu jauki, ja Luksemburgas prezidentūras laikā varētu tam pielikt punktu. Uh, Jāsaka, politikā bieži notiek tā, ir notiek kaut kāds skandāls, tad ir eh, varbūt eh, nepietiekam politiskā griba to eh, savest kārtībā, sakārtot šī skandāla sekas, un tad beigās šī griba arī izplēna un nekas tā īsti netiek darīts. Tālāk Gentek Eiropas komisijas priekšsēdētājs mums abiem ir ļoti labi pazīstams. Un tā viņš arī guva uh, ļoti uh, lielas parlamenta da, deputātu daļas atbalstu, uh, sakot, ka attiecībā uz GMO viņš tur tādu demokrātisku procedūru ieviesīs, bet viņš neko neizdarīja. Uh, un parlaments šo priekšlikumu noraidīs ar liel, ļoti lielu balsu pārsvaru, bet problēma jau tas neatrisinās, ko mēs varēsim darīt, ko parlaments var darīt un ko var darīt Luksemburgas prezidentūra, lai piespiež komisiju un Junkeru kaut ko galu galā paveikt. Mums ir nepieciešama likumdošana attiecībā uz ģēmo, un komisija patiešām ir pilnīgi nedemokrātiska. Tā ir piedāvāts kāds 12, 15 iespējas kaut kādā dokumentā, un mēs kā parlaments nevaram pat tajā iemest aci. Mums kā parlamentam par to ir jāprūpēs. Nevar jau būt tā, ka komisija kaut ko pa, mm, piedāvā, piedāvā aiz slēgtām durvīm, ka, durvīm kaut kāds 12, 15 iespējas, un mēs eh, vispār par to neko nezinām. Un vēl viena no lielākajām um, veselības problēmām Eiropā ir uh, rezistence, antibiotika rezistence. Mēs runājām arī par uh, veterinārijā izmantojamo zāļu rezistenci un mēs gribam, lai antibiotikas vienreiz pazustu, lai tās vairs netiktu izmantotas kultīs un staļļos paskatoties, eh, cik daudz antibiotika ikdienā tiek izmantots, gan ārstēt lopus, gan ārstēt cilvēks, nu tas ir vienkārši neticami. Tādēļ vajadzētu kaut ko darīt, mums ir nepieciešams atbildes, it sevišķi cūkas tiek barotas eh, ļoti daudz ar antibiotikām, pēc tam tāda gaļāda cilvēka, tas ir vienkārši noziedzīgi. Paldies! Thank you very much. Paldies! Pedičīnī kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdēji, uh, sveiciens ministras kundzē, paldies, tas, paldies par to, kas esat ieradusies uz šīm sanāksmēm, uzklausīju jūsu runu, un man uh, būtu tiešām ļoti daudz jums uzdodam jautājumu, taču es koncentrēšos uz jautājumu, kam arī jūs pieskārāties savos ievadvārdos par personalizēto medicīnu, jo Es arī piedalījos uh, savu laiku arī šajā uh, procesā. kuri nepieciešams aizvien vairāk šīs eh, personalizētās medicīnas. Pat ja mēs visi varam piekrīst mērķiem, arī pats esmu piedalījies šajā zinātniskajā attīstībā, personālās medicīnas jomā, tomēr es eh, novēroju, ka šī metode arī veicina medicīnas iekārtu attīstību, farmācijas attīstību, personalizēt. Medicīna nozīmē vairāk veselības aprūpas pakalpojumus un palielina arī dažu pakalpojumu tiešām eh, rezultātus. Un citas starpā atkal no zinātniskā viedokļa tas nav īsti pamatoti. Bieži vien arī ienākumi no šiem pakalpojumiem nonāk eh, tikai lielo farmācijas uzņēmumu kabatās. Jautājums, kādi pasākumi tiks īstenoti, lai šāda situācija neattīstītos, lai me, personālā medicīna un pakalpojumi, kas tur tiek nodrošināti, tiešām uh, uzlabo sabiedrības veselību, veselības aprūpas nozari un neapdraud tajā pat laikā visu veselības sistēmu. Tad Luksemburgas prezidentūras prioritāte ir arī uzlabot uh, pie, Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību gadījumā, ja notiek uh, kāda kodola katastrofa vai arī neatbilstīgi tiek pārvaldīti kodola atkritumi. Kādus pasākums jūs pieņemsiet attiecībā uz tām dalību valstīm, kas nepiemēro nepieciešamos drošības pasākumus, jo īpaši korupcijas dēļ, diemžēl, ja šeit jāmin mana valsts Itālija kā piemērs, kurai nav nacionālā plāna programmas attiecībā uz radioaktīvo vielu pārvaldību apstrādi. Tad iestāde, kas ir atbildīga par šo jautājumu, ir izvēlēta politisku iemeslu dēļ, un pilsoņu uh, viedoklis arī šajā uh, ziņā netika ņemts vērā. Tad nespēja korupcija, politiskā iejaukšanās ietekmē pilsoņu aizsardzību, pilsoņu dzīvi. Ko jūs darīsiet, lai varētu šādu situāciju novērst? Paldies! Uh, Paldies! Donēro kundze, lūdzu. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre. Je vous remercie. Paldies. Mais je voudrais aborder euh, deux points. Euh... Divi punkti. Ļoti svarīgi jautājumi uh, par šiem endokrinās sistēmas traucēkļiem, kas ir ārkārtīgi liela problēma, ar kuru mums nāks saskarties. Vēlos pievērst jūsu uzmanību glifozātā un um, laķi un herbicīds, uh, insekticīds kurus Pasaules veselības organizācija martā iekļāva 2A kategorijā iespējams kancerigēnas vielas. Taču visi rīkojas tā, it kā nekas nebūtu noticis, viss būtu labi. Glifozāts ir viens no plašāk izmantotajiem pesticīdiem lauksaimniecībā. Uh, un to izmanto arī privātpersonas. Ministres kundze, es vēlētos, lai Luksemburgas prezidentūra strādātu pie šī dosie, pieņemtu konkrētus pasākums pilsoņu interesēs. Līdz ar to jautājums sekojoši, kāda ir jūsu nostāja viedoklis raudzības attiecībā uz šiem endokrinās sistēmas traucēkļiem? Otra lieta, ko vēlēs minēt, ir nanomateriāli. materiāli Investīcijas nanozinātnes jomā ir ārkārtīgi liels, taču budžets, kas tiek paredzēts, lai pētītu nanotehnoloģiju bīstamību, ir ļoti mazs. Ir uh, daudz interešu grupu šajā nozarē, kas bremzē likumdošanas procesu, lai uh, tas viss nāktu par labu lieliem industriālajām kompānijām. Nevar, ne, netiktu definētas uh, nanodaļiņas uh, ar mērķi pēc iespējas plašāk izmantot šīs nanodaļiņas. Taču nanozinātnē ir arī riski un uh, bīstami elementi. Nano uh, daļiņas var arī caur drēbēm iekļūt cilvēku organismā. Nano daļiņas ir mums visapkārt katru dienu. Uh, Taču patērētāji nezina, kāda ir realitāte un kā šīs komitejas uh, locekļiem mūsu pienākums ir aizsargāt, informēt patērētājus. Jo vairāk mēs attīstām uh, tehnoloģiju, jo grūtāk ir izsekot uh, radītajiem produktiem. Baidos, ka nonāksim tādā situācijā, kur mēs nespēsim vairs pārvaldīt. Ministrs Kunze, Jautājums, vai jūs veicināsiet uh, marķējumu, kas informētu patērētāju par nanomateriālu klātesamību? Vai uh, jūs vēlaties investēt zinātniskajā pētniecībā, lai mēs precīzi zinātu, kādi ir veselības riski, kas ir saistīti ar nanozinātnes attīstību? Paldies! Liels paldies! Sāksim ar atbildēm. Lūdzu, atvērts ministrs kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pateicos arī par interesantajiem jautājumiem, kādus man uzdevāt. Vairāki deputāti runāja par medicīnas ierīcēm. Es eh, ļoti labi saprotu šo aktualitāti, jo runa ir par tiesību aktu, kuru jau gaidām pārāk ilgus gadus. Ceram, ka noslēgsim darbu pie medicīnas iekārtām pavisam drīz, jo šis dosie ļoti svarīgs. Līze kungs runāja par šo, Grote kungs runāja par šo. Uh, Maisners kundze arī tam pieskārās citu starpā. Jā, ir nepieciešamība vēl labāk paskaidrot to, kā mēs rīkosimies un kādi ir, kāds ir mūsu darba grafiks, kā esam iecerējuši organizēt darbu. Es jau norādīju uz to, ka Mūsu rīcībā jau ir daļais vispārīgās um, orientācijas, ko tas, nu, tās, ko tas nozīmē. Tas ir vispārīgās orientācijas, bet kurām vēl trūkst uh, precizējumu tieši apsvērumu daļā, tehnisko paskaidrojumu daļā. Tas viss ir jāpapildina šīs abas uh, daļējās vispārīgās orientācijas, jāiekļauj apsvērumu punkti lai būtu pilnīga vispārīgā orientācija, un lai tad to arī rudenī varētu apstiprināt padome. Lūk, tāds ir mūsu darba mērķis. Mēs vēlamies arī saņemt formālu mandātu, lai varētu uzsākt sarunas ar parlamentu septembrī, oktobrī. Tāda ir mūsu ideja. Tā mēs esam iecerējuši darīt. Tad um, mēs redzam arī vēl pie atsevišķiem elementiem, pie kompromisiem. Līze kungs uzdeva jautājumu par šo uh, parlamentu kontrols procedūru, padomas nostāja. Ir šo, tāda, ka, nu jā, viedokļi dalā, da, dalās padomē, bet šie viedokļi nav uh, gluži pretrunīgi, tas ir pats svarīgākais, tad, nu, kompromis ir pacienta interesēs. Es domāju, ka tas ir arī viedoklis, kam piekrīt lielākā daļa deputātu. Līdz ar to raugos at optimistiski, esmu pārliecināta, ka mums izdosies kopā rast uh, uh kopsaucēju par šo uh, pārāds procedūru skrutinī. Par darba grafiku. Detalizēt varu jūs ar to iepazīstināt. Sarunas par uh, apsvērumiem tika aizsākt 6. jūlijā. Darbs tātad ir sācies padomas darba grupā mūsu prezidentūras laikā. Mēs vēl atgriezīsimies pie apsvērumu punktiem. 22. jūlijā par to runāsim. Uh, Tālāk uh, koncentrēsimies uz tehniskām, uh, tes, tehniskajiem, uh, tehniskā problēmām sākot ar 23. jūliju, tātad uzreiz mēs nedodamies brīvdienās. Tad pēc brīvdienām 8. septembrī mēs vēlamies noslēgt darbu pie tehniskajiem elementiem, lai 15. septembrī jau nāktu klajā ar konsolidētu tekstu, ko mēs prezentēsim darba grupā padomē par abiem likumdošanas priekšlikumiem medicīnas iekārtas un uh, in vitro medicīnas iekārtas. Mēs iesniegsim kompromisa tekstu pieņemšanai vispārējai orientācijai 5. oktobrī. Protams, ka mēs Uh, jūs informēsim par uh, uh, jaunākiem notikumiem laika gaitā, par progresu. Pirmā sanāksme um, ar parlamentāriešiem jau notiks šodien pēcpusdienā. Mūsu mērķis tik tiešām ir noslēgtas sarunas līdz ministru pārdomei 8. decembrī. Tas ir mūsu uh, mērķis. Nu, lai mums tas izdotos, tad tiešām mums ir jāstrādā kopā. Tad, tad būs trīs trialogi, sāksim oktobrī, tad arī būs trialogs novembra sākumā, decembra sākumā, un prioritāri mēs runāsim šajos trialogos par politiskiem jautājumiem. Tos padīs arī tehniskie jautājumi Šis ir viens no svarīgākajiem prioritāriem jautājumiem Luksemburgas prezidentūras laikā. Tālāk runājot par, šie, par šo antimikrobiālo rezistenci. Grūti kungs, bet arī Meisners kundze, Ekungs par šo runāja. Turmes kungs arī tam pieskarās. Šis eh, dosjē ir ļoti aktuāls, problēma ir smaga, kā jūs uz to arī norādiet. Mums ir šī One Health pieeja kas paredz ciešāku sadarbību starp cilvēku veselības aprūpas nozari un dzīvnieku veselības aprūpas nozari. Šeit tik tiešām ir jāveicina ciešāka sadarbība. Tad mēs saņēmām arī ievērojami ieguldījumu no Dānijas kolēģiem viņu prezidentūras laikā 12. gadā. Ir tiešām laiks pienācis virzīties uz priekšu šajā jomā. Uh, tad uh, arī šīs uh, rīcības plāns um, tiks pārtraukts 2016. gadā. Tad uh, jāraugās, lai šīs prioritārais jautājums Luksemburgas prezidentūras laikā arī tiktu attīstīta tālāk, apmienošā veidā lai mēs sagatavotu situāciju arī pēc 2016. gada. Mēs atbalstām arī to sadarbību Eiropas Sanības līmenī pie šī jautājuma arī pēc 2016. gada. Tas ir fundamentāli svarīgi Luksemburgas prezidentūrai. Jūs uzdevāt arī konkrēts jautājums par to, kādi konkrēti soļi tiks spērt Luksemburgas prezidentūras laikā šajā nozarē. Nu, šo, pie šī jautājuma mēs strādājam dažādi. Cits starp organizēsim arī konferenci. Tur organizē veterinārā nozares, te, ko esmu saņēmusi ar ielūgumu. Iespējams, ka jūs jau arī esat redzējuši šo ielūgumu. Tad, tad vetārti, kas runās par šo cīņu pret antimikrobiālo rezistenci. Tad arī oktobrī būs transatlantiskās darba grupas sanāksme, kur tiksies Eiropas Savienības un ASV eksperti un arī runās tieši par šo jautājumu. Organizē komisija nosaukumu. Tad, tad padarīsim antibiotiķus efektīvus. Un trešais pasākums būs oktobrī tad nu jūs redzat, ka jā, Luksemburgas prezidentūras laikā šīs jautājums būs centrāls. Padoms līmenī arī vēlos izcelt to, ka šīs uh, dosie būs prioritāts arī Nīderlandes prezidentūras laikā. Mēs jau esam uzsākuši sarunas ar mūsu draugiem nīderlandiešiem, lai viņi arī varētu organizēt viedokļu apmaiņu uh, un sagatavoties eh, tajās konferencēs pasākumos, kas tiks organizēti Luksemburgas prezidentūras laikā. Tik uzdot arī daži jautājumi par vēl vienu likumdošanas dosjē. Regulas priekšlikums par veterinārijām zālēm. Arī šeit esmu saņēmusi jūsu vēstījumu, ko jūs sagaidāt no mums iet uz priekšu, cik vien tālu iespējams darbā pie šī tiesību akta. Mēs, protams, paturam prātā arī šo balsojumu, kas notiks parlamentā, parlamentā septembrī. Mēs sagaidām šo balsojumu. Manuprāt, šīs dosie ir ļoti svarīgs, jo tiesību aktu pārskats būs iespēja un ļaus uh, arī vieglāk izmantot piekļūt veterinārijām zālēm, samazināt administratīvo slogu, reģistrējot šīs zāles. Tas noteikti veicinās arī konkurētspēju inovācijas. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt patērētāja aizsardzību Un te mēs koncentrēsimies uz ražošanas atļaujām, uz izplatīšanas atļaujām, atļaujas, ko piešķir kompetentās iestādes, balstoties datu bāzi. Mēs arī nāksim klajā ar priekšlikumu par um, maksājumām nodevām veterināro zāļu jomā. Iespējams, tas notiks mūsu prezidentūras beigās Bet, nu, noteikti mums vēl neizdosies uh, izanalizēt tekstu par klonēšanu. Vairāk jautājumi šai sakarā no Līskunga. Euh, Un arī citi deputāti pieskārās šim jautājumam. Luksemburgas prezidentūra ir iecerējusi sākt izskatīt Eiropas parlamenta grozījumus tehniskā līmenī. Es zinu, kā jūs pašlaik izskatāt priekšlikumus. Zinu, kā jums ir arī ļoti daudz diskusiju par juridisko pamatu arī par šo komitejas izvēli, kas būs atbildīgā, tas ir tiešām ļoti izšķirīgs diskusija brīdis. Tad arī ļoti svarīgs marķējuma jautājums. Produkti, kas uh, uh, ir no klonēto dzīvnieku pēcnācējiem iegūti, un arī šeit mēs runāsim par specifiskiem pasākumiem par eh, šo šāda veida produktu laišanu tirgū. Bet nu diskusijas par šo vēl notiek. Un cieši sekojam diskusijām, tehniskām diskusijām, esam iecerējuši uzsākt parlamenta grozījumu izskatīšanu. Par zāļu pieejamību jautājums arī, kas saistīts ar eh, zāļu cenu. Tas attiec uz inovatīviem medikamentiem. Tātad šo jautājumu arī minēja vairāki kolēģi. Padoms secinājumi arī ir pieņemti, un mēs kā jaunā prezidentūra sadarbosimies ar nākamajām prezidentūras trijo valstīm Nīderlanda, Slovākija un Malta, lai uzsāktu diskusijas ves, sabiedrības veselības grupā, kas cits starpā tikās arī vakardien. Kur tika minēta par integrēto pieeju Šī ideja tika arī apstiprināta. Uzsāksim darbu šai virzienā, un es ļoti labi saprotu, ka nav vēl uh, paveikts pietiekami padomas līmenī. Daudzas valstis uh, bija negatīvi noskaņotas pret piedāvāto tekstu. Es domāju, ka Mums ir nepieciešama pēc iespējas lielāka caurskatāmība attiecībā uz, uh, uz zāļu tarifiem, kompensāciju zāļu cenām dažādās dalību valstīs, lai varētu efektīvāk samazināt šo zāļu cenu. Man ir tomēr jāatgādina, ka kompensācija, jo tārifi gan ir ekskluzīvā dalību valstu kompetencē. Taču es uzskatu, ka vienīgais veids, kā mēs varētu tikt uz priekšdarbā pie šī dosieru, nu, ir vienoties par brīvprātīgu informācijas apmaiņu par cenu, par kompensācijas tarifiem, par zāļu cenu noteikšanu. Pretējā gadījumā mēs nepiekā nenonāksim tad uh, arī esmu ļoti priecīga par politiku alkohola jomā. Tad uh, arī mēs strādāsim pie padomas secinājumiem šai jomā. Un ar nepacietību sagaidām arī Eiropas komisijas ziņojumu par uh, arī um, marķējumu alkoholiskiem dzērieniem, uz kuriem būtu at atspoguļot uh, informāciju par uh, uzturvielām, kas ir šeit dzērienos. Tātad jārespektē uh, medicīnas, sociālais aspekts, kas ir saistīts ar uh, pārmērīgu alkoholu lietošanu. Jābūt arī uh, pārobežu sadarbībai šai jomā aussi de vente euh, sur Internet. Euh... Tāpat mēs domājam arī papildināt šo informāciju, man tas šķiet ļoti grūti, ļoti nozīmīgi. Tālāk tiešākungs uzdev jautājumu par Eiropas alkohola politiku un arī par jaunām psihotropām vielām, tas ir saistībā ar narkotiku politiku. Pie tā strādā horizontālā darba grupa narkotiku ziņā, kas šos jautājumus skata, bet pilnīgi pareizi jūs norādāt, ka tas ir jautājums, kurš skar arī sabiedrības veselību, un manā izpratnē tas ir jautājums, kas jāskata saistībā ar visām diskusijām par veselīgu dzīvesveidu, kuru mēs atbalstām, bet temats kā tāds neietilpst šīs, ne šīs komitejas kompetencē, ne arī manās Eh, kompetencēs kā veselības ministrei, bet es nepārtraukti uzturu kontaktus ar kolēģiem tieslietu ministrijā, lai varētu koordinēt eh, atsevišķus aspektus saistībā ar eh, sabiedrības veselības sadaļu. Tāpat es novērtēju jūsu pozitīvo reakciju attiecībā uz manu stāstīto demences sakarā. Un to norādīja deputāta Maisnēra. Jā, pilnīgi pareizi ir tas, kā grūti harmonizēt atšķirīgās politikas demences sakarā Eiropas Savienībā. Ir nozīmīgi, lai pastāvētu pārobežu sadarbība, tomēr eh, plānprāts ir būtisks temats, lai. Europejā, c'est vraiment un défi de, de santé publique. Tomēr tas ir nozīmīgs jautājums sabiedrības veselības aprūpei. Ņemot vērā to personu vajadzības, kuras ir skārusi šādu slimību, un arī apkārtnei eh, ir nepieciešama eh, koordinācija politiku ziņā un arī nepieciešams koordinēt nacionālās politikas. Es atbalstu visas domas, kuras jūs paudāt attiecībā uz šo jautājumu. Tālāk par ģenētiski modificētiem organismiem runājot. Es pati biju Luksemburgas parlamenta deputāta 25 gadu garumā. Līdz ar to es apzinos dalību valsts parlamentu un arī Eiropas parlamenta uh, ieinteresētība šajā dosjē. Es apzinos, ka tas ir dosjē, kurš neatiecas eh, tikai uz veselības ministru, bet arī vides ministru, lauksaimniecības ministru, jo jūs pilnīgi pareizi uzsvērāt to, ka šis jautājums ir diskutējams saistībā ar dažādām lauksaimniecības politikām, lopkopību un arī to savā runā norādīja deputāts eks komisija ir nā, nāc klajā ar priekšlikumu un tā šis priekšlikums gaidā viedokļu apmaiņu. Man ir jākonstatē, ka paustā kritika no Eiropas parlamenta puses, konkrēti no jūsu komitejas puses, bija salīdzināma ar to kritiku, kas izskanēja no dalību valstu parlamentu puses un arī no daudziem ministriem. Tāpat arī es sapratu, ka jūsu nolūks ir noraidīt priekšlikumu. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, nu, vai Eh, jūs varat eh, pabeigt atbildēšanu, jums ir jāatvēl laiks otrajai jautājumu kārtai. Jā, mēs ļoti cieši sekojam jūsu ieteikumiem, mēs esam gatavi rīkoties. Paldies, un tagad mēs pāriesim pie otrās eh, jautājuma kārtas. Francoās Grostete. Paldies, man ir daudz jautājumu, mēģināšu uzdot tos īsi. Pirmkārt, personalizētā medicīna ir nākotnes jau mūsu nākotne, un es domāju, ka e, tā varēs rast iespējas ārstēt pagaidām neārstējums pacients. E, Eh, tas nozīmē arī attīstīt e-veselību. Šeit mēs saskaramies ar dalību valstu bloķējumu un to var risināt ar pārrobežu veselības aprūpas direktīvu. Es biju referents, es cīnījos, lai tā tiktu pieņemta. Šobrīd eh, tā tiek grūti transponēta, transponēšana nav apmierinoša un patiesībā ir jāveic darbības attiecībā pret dalību valstīm, lai tās rīkotos operatīvāk. Otrkārt, parunājot par jūsu gribu, uh, Eh, saistīt pacientu un inovācijas jautājumus. Ir pasākums, eh, kur būtība ir analizēt jauno medikamentu izmaksu un labumu analīzes un darīt, eh, kas ir atšķirīgs katrā dalībvalstī. Es zinu, ka komisija atbalsta reformu un šeit ir nepieciešama dalībvalstu griba. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Par demenci runājot, es jau Astoņus gadus esmu priekšsēdētāja Eiropas Alzheimer slimības asociācijā. Un ļoti žēl, ka nacionālie plāni cīņā pret Alzheimeru ir pilnīgi nevienlīdzīgi un kādas ir jūsu konkrētās darbības. Un visbeidzot, eh, pār veterinārajiem ārstniecības līdzekļiem. Mēs visi parlamentā piekrītam tam, ka jācīnas pret antibiorezistenci, tāpēc ir pilnīgi jāizliedz antibiotika profilaktiskā pielietošana un arī jāregulē pārdošana internetē. Tas nozīmē, no vienas puses tiek aizliegts pārdot internetā antibiotikas, pat visus medikamentus, ko izsniedz pret recepti. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā sakarā. Es gribēju runāt arī par endokrīnajiem e, perturbatoriem. Komisija savu iespēju robežās bremzē šo darbu, bet šis ir ļoti nozīmīgs jautājums, kas ir jāvirza. Paldies, nākošais runātājs Žils Parņo. Eh, paldies priekšsēdētāji, eh, dāmas un kungi, kolēģi. Pirmkārt, es gribētu runāt par e, veselības organizācijas protokolu par. Européen, un groupe de travail informel. Tabāku šeit es vadīju darbu grupu pret Eh, tabakas tozares iejaukšanos un visas politiskās grupas valstis, kā arī eh, pret tabakas asociācijas eh, locekļi ir strādā šajā darba grupā. Mūsu grupas filozofija ir veidot jaunu prettabakas politiku, kas būtu vērsta prettabakas ražotājiem. Viena no mūsu prioritātēm ir mudināt Eiropas Savienību, ir ratificēt šo uh, Eh, protokolu, kas paredz nelikumīgu tabakas eh, tirsniecības aizliekšanu. Šobrīd 58 valstis to ir parakstījušas, un Eiropas Savienība 2013. gadā, un tikai 8 no 58 parakstītajām valstīm to ir ratificējušas starp neparakstītājām valstīm ir Luksemburga, un es ceru, ka ņemot vērā jūsu prezidentūru Luksemburga šī pusgada laikā protokolu parakstīs. Mans jautājums ir, ko jūs domājat darīt šo šī pusgada laikā, ne tikai lai Eiropas Savienība parakstītu šo protokolu, bet arī lai jūs varētu mudināt dalībvalstis, it īpaši tās, kuras nav neparakstījušas, neratificējušas šo protokolu. Otrais temats ir e, gaļas izcelsmes obligāta norāde sagatavotos sēdienos. Kā jūs zināt, mums ir rezolūcija, kas pieprasa izveidot obligātu marķējumu izcelsmes valstīm pārstrādātos produktos. Nesenā sarunā ar Eiropas komisāru Andrukīti viņš man norādīja, ka diemžēl nekāda Eiropas likumdošana šobrīd nav paredzēta, un arī šeit es gribētu jūs aicināt mudināt Eiropas komisiju strādāt šī, pie šī temata. Un pēdējais jautājums vienā teikumā. Jūs runājāt par konferenci rudenī e, par ebolu. Es iepriekšējā sasaukumā biju referents par lēmumu cīņai pret pārrobežu draudiem, un šeit ir runa par nopietniem pārrobežu draudiem, un es arī gribētu arī piedalīties šajā konferencē, ņemot vērā to, ka šāda lēmuma pievienotā vērtība bija ļoti augsta mūsu cīņā pret ebolu Eiropas Savienības Eh, teritorijā. Paldies, un tagad Pilāra Aģūso. Paldies, priekšsēdētāji, paldies ministra skundzei par skaidrojumiem. Eh, praktiski uz maniem jautājumiem daudziem ir saņemts atbildes. Es gribētu uzdot jautājumu par klonētu dzīvnieku gaļu parlaments eh, strādā pie šī jautājuma, un es gribētu zināt, vai padome ir iecerējusi kādu virzību eh, šai likumdošanai, eh, kā tas mums izdevās iepriekšējā prezidentūrā. Un tāpat vai, vēlos jautāt, vai komisija sagatavos kādu likumdošanu par elektronisko veselību, ko pieminēja deputāti Gross. E, Tēt, mēs jau norādījām, ka nozīmīgākās problēmas ir e, juridiskās sistēmas pacientu e, piekrišanas um, saņemšanai un došanai. Manā valstī šeit liela kompetence ir autonomajiem apgabaliem, un mums vajadzētu Eiropas likumdošanu, lai sistēmas eh, tiktu labāk saskaņotas. Tāpat mobilā veselība. E, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ir aizvien vairāk aplikāciju mobilajās ierīcēs un nekādas likumdošanas, kas tos regulēts. Tālāk par pārrobežu veselību runājot, tas ir nozīmīgs jautājums, jo e, problēmas attiecas arī uz visu LE veselības jomu. Šie ir mani jautājumi un negribu e, pārāk plaši runāt, jo veselība tik tiešām ir nozīmīgs jautājums. Paldies! Un tagad deputāte Borzāne. Paldies, priekšsēdētāja! Ministrs kundze, esmu gandarīta par jūsu klātbūtni. Pirmkārt, paldies par izklāstīto darba programmu. Un ar lielu prieku uzklausīju jūsu sacīto cīņā pret alkoholu lieto, pārliecīgu lietošanu. Tāpat, kad ir runa par in vitro medikamentijama smanjile. Država, svake države članice pona osob. Svaka država ga ima pravo organizirati onako kako najbolje misli da je. Katra dalībvalsts var rīkoties attiecībā pēc savām iespējām Taču mēs redzam, ka dažkārt tiek pārsniegtas dalība valstu kapacitātes un vairāk jautājumu mums ir jākārto kopā. Piemēram, tabākas jomā mēs pārliecinājāmies, ka kopīgi mēs varam daudz ko atrisināt un mans jautājums šajā sakarā Tā kā komisārs Andriju Kaitis nesen ziņoja, ka jā, ir grozījumi līgumā par Eiropas Savienības darbību, tad viņš gribētu vairāk jomu, kas būtu Eiropas Savienības kompetencija ziņā eh, veselības jomā. Ko jūs par to domājat? Un tagad deputāte Hēvija. Sī, grazie, prezidente, ehm, signora ministra. Paldies, priekšsēdētāja ministras kundze. Es vēlētos uzdot jautājumu, nu, kas jau izskanēja iepriekš, taču īsti atbildi neseņēmām par šo glīcofātu herbicīdu. Ņemot vērā, ka jau ir paziņojis mārtā, ka aktīvais herbicīda elements iespējams ir kancerigēns Un šo mēnesi, iespējams, mēs pat saņemsim ziņojumu, kas to arī apstiprinās. Ir arī vairāki citi zinātniskie pierādījumi, kas to pierāda, cik eh, ļoti kaitīgs videi un cilvēku veselībai ir šis herbicīds, gli, glitofēts herbicīds. Jo arī mātes pienā un urīnā ir atrodami šie, eh, šīs vielas Līdz ar to tik tiešām jautājums ir ļoti aktuāls un satraucošs. Dažas valstis ir jau aizliegušas šī aktīvā, šīs aktīvās vielas izmantošanu, citas valsts ir gatavojas to darīt. Es gribētu zināt, eh, ko Luksemburgas prezidentūra ir iecerējis darīt šajā ziņā Eiropas līmenī. Un varbūt arī lauksaimniecības ministrs ir jāiesaista, lai varētu pasākumu būt efektīvāk. Un vēl pēdējā lieta šonedēļ mēs uh, lūgumrakstu komitejā saņēmām arī lūgumrakstu par uh, kādas uh, zāles lietošanu, kur 50. 50. gados ļoti daudz cilvēku gājuši bojā mīruši pēc, šī, pēc šo zāļu lietošanas. Eh, daudzi cilvēki vispār nav saņēmuši kompensācijas, un eh, daudzi dzīvo arī ar invaliditāti, bet viņi kā tādi netiek atzīti oficiāli. Es gribētu zināt, vai padomi ir iecerējis kaut ko darīt, lai uh, labotu šo farmācijas traģēdiju. Paldies! Un Tagad vērts ministres kundzei. Lūdzu, atbildiet. Paldies. 5 minūtes, ja sapratu, ir manā rīcībā. Labi, mēģināšu. Personalizētā medicīna. Nu, es tagad nevaru aizteikties priekšā un runāt, pirms tiek pieņemti secinājumi decembra padomē. Taču man, tāpat kā jums, eh, ļoti svarīgi, lai inovatīvie eh, medikamenti arī tiktu iekļauti klīniskajā praksē. Ir ļoti daudz izaicinājumu šajā sakarā, un te varu arī uzsvērt to, cik svarīga ir zāļu eh, drošības izsekojamība, ka tā vēl nav pietiekama process ir sarežģīts, informācijas nav pietiekams, pietiekams um, informācija, kas ir biobankās, un arī jāņem vērā tās, ka ārstniecības izmaksas ir ļoti lielas. Un kā jūs jau arī. Mm, kā jūs norādījāt, šie pakalpojumi ir dārgi, ārstniecība ir dārga. E, teksts ir apstiprināts Itālijas prezidentūras laikā, taču vēlos norādīt arī uz to, ka Nīderlandes prezidentūra arī strādās pie šī innovatīvo zāļu jautājumu. Līdz ar to ir tiešām garantija par to, ka šis ir ilgtermiņa uh, jautājums, ilgtermiņa programmā tas ir ierakstīts. Par endokrīnās sistēmas traucē, traucētājiem piekrītu, ka steidzam ir jādefinē uh, Um, kādi tad ir kriteriji, kas piemērojas uh, šiem traucētājiem. Uh, domāju, ka līdz 16. gada beigām tiks arī izstrādāts ietekmes novērtējums par glufizātu runājot. Mēs sagaidām arī Pasaules veselības organizācijas ziņojumu, EFSA arī izvērtējumu par uh, šo herbicītu un saistītiem riskiem nanomateriāli šie jaunie pārtiks produkti. Vispirms jau mēs um, priecājamies par balsojumu rezultātiem. Jūnijā šis ir ļoti spēcīgs pēstījums, spēcīgs signāls, kas mums arī ļaus uh, izveidot jaunu, modernu tiesību aktu satvaru, palielināt pārtiks produktu nekaitīgumu. Tad arī es ceru, ka ņemsiet vērā šo dinamiku arī turmākajos balsojumos un tad arī turpināsim pie šī strādāt marķējums, pārtiks produktu marķējums. Par to jau mēs arī runājām pirmajā jautājuma ciklā. 2013. gadā, 2015. gada maijā arī ir komisija nākus klajā ar ziņojumiem par obligāto marķējumu, par eh, tā īstenojamību praksē, jo īpaši attiecībā uz gaļu, ka tā tiek izmantot kā sastāvdaļa par gaļas veidu, ne tikai lielopcūgaļas, eh, aitu kazu gaļa, bet arī attiecībā uz putnu gaļu nepārstrādātie pārtiks produkti. Pārtiks produktu ir tikai viena sastāvdaļa un sastāvdaļa, kur ir vairāk nekā 50% no kāda cita pārtiks produkta. Ņemot vērā pētījuma rezultātus, tas norāda, ka izcelsmes obligātais mārķējums būtu pārāk dārgs un uh, komisija nav nākusi klajā ar tiesību aktu priekšlikumu. Tas nav labi, jūs to ļoti labi zināt. Pagājušā gada martā padome apmainījās ar viedokļiem par uh, ziņojumu par izcelsmes norādi, kas gaļi tiek izmantot kā sastāvdaļa Tur dalību valstīm bija ļoti atšķirīgi viedokļi par to, vai ir nepieciešams obligātais marķējums vai nē. Komisija dažas nedēļas atpakaļ padomē nāca klajā ar uh, ziņojumu secinājumiem par citiem pārtiks produktiem, un pirmā dalību valstu reakcija arī bija ļoti atšķirīga. Bet to, cik svarīgi ir uh, sniegt nepieciešamo informāciju, bet tajā pat laikā arī pēc iespējas vairāk mazināt izmaksas. Tad nepieciešams ir mārķējums tik tālu, cik tā, tas eh, nav izmantot kaitniecisko apsvērumu dēļ. Paldies! Paldies! Mēs varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Mēs pateicamies uh, ministres kundzei par šīm interesantajām debatēm. Paldies par to, ka ieradāties. Mēs turpināsim mūsu sanāksmi, jo mums ir vēl viens punkts starta kārībā palikt. Very interesting. Yes. We <laughs> Dear colleagues, we have uh, Tāms un kungi, mūsu darba kārtībā ir vēl kāds punkts palicis. Iniciatīvas ziņojums ceļā uz jaunu vienošanos par klimatu Parīzē. Džils Parņo ir mūsu referents. And 30 amendment and uh, before start... Saņēmām vairāk kā 200 grozījumus un tagad došu vārdu Parņo kungam. All present inside the room who want to left to do it in silence. Lūdzu, kolēģis, kas joprojām atrodas zālē, uzvesties klusu. Un tagad vārds Žilam Parņo. Lai viņš pastāst par grozījumiem. Lūdzu, lūdzu, ievērojiet klusumu. Mūsu darbs turpinās. Žil. Merci, merci beaucoup. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmajā diskusijā NV komitejā 16. jūnijā es jau varēju ziņot savu um, ziņojumu būtiskākos punktus un uzklausīt sākotējās reakcijas. Pēc tam ik viens no jums varēja iesniegt groziņums pār šo ziņojumu, ko 230 tika iesniegti. Un uh, to vidū 72 no sociālistiem, 48 no tautīniekiem, 26 no Aldes, 18 no zaļajiem, 24 no CR, 17 no pie grupām nepiedarojošajiem, 14 no FDD, 12 no GOE. Atgādinu, ka man ziņojums nedrīkstēja pārsniegt 8000 rakstu zīmes, kas ir ļoti nedaudz tik e, svarīgam jautājumam kā cīņa pret klimatu pārmaiņām. Tāpēc es sniedzu 34 grozījumus pats vai kopīgi ar sociālistu un demokrātu kolēģiem, lai sīkāk varētu eh, runāt pār vairākiem tematiem savā ziņojumā. Šie grozījumi attiec uz cīņu pret mežu izciršanu, Dohas eh, grozījumu pieņemšanu risin, paralēlu risinājumu meklēšanu Parīzes eh, nolīgumam, lai redzētu, cik tā valdības, pilsoniskā sabiedrība un nevalstiskie spēlētāji ir gatavi pārējai uz. Eh, Mission européenne de la réforme du système d'échange de COPA carbone. Zema uh, oglekļa uh, mm, ekonomikām. Par to mēs arī runājām vakar ar komisāru un arī par to, kā var finansēt cīņu pret klimatu pārmaiņām. Šī rīta diskusija būs iespēja ikvienam no jums e, izteikties par grozījumiem kopumā un vēlos pateikties jau tagad ēnu referentiem un NV komitejas deputātiem par šo grozījumu iesniegšanu, un jau tagad eh, varu ziņot, ka grozījumu vairākums ir ar patiesu pievienoto vērtību manis sagatavotajam ziņojumam. Ar gandarījumu es konstatēju, ka mūsu nostājas ir samērā tuvas, un arī esmu pārliecināts, ka mums izdosies drīzumā panākt kompromisu pār mūsu nostājām ir vairāki jautājumi, par kuriem es varēšu runāt otrajā uh, runas kārtā, un tagad es gribētu priekšsēdētāji aicināt jūs dot vārdu, vārdu ēnu referentiem, kuri izteiksies sīkāk par grozījumiem. Paldies, un dosim vārdu bez kavēšanās Florence kungam no Tautas partijas. Jā, <clears throat> vielen dank. Ich möchte vorweg sagen, dass die Debatte. Paldies. Jāsaka, ka debates Parīzē norisinātos tādā lietišķā, augstasinīgā veidā, tad jau, protams, es būtu ļoti priecīga. Pārņokungs, nu visi skaitļi, ko jūs pieminējāt, man tādi nešķiet, jūs tur pa zvaigznēm šķiet grābstāties, bet katrā ziņā jūsu atzinums man šķiet gana labs un domāju, ka mēs arī atradīsim pareizo ceļu. Nu, es varu to tikai atkārtot. Wir gemeinsam da auf. Tikai saliedēti, vienoti mēs varēsim būt spēcīgi, un ja vēl komisija mūs atbilstīs, nu labi, jā, tie ir šādi tādi mm, skaitļi, kas nesakrīt, bet ja mēs tur pārstāvēsim 500 miljonus un būsim optimistiski, entuziastiski, nu tad mums būs tāds liels smagsvars. Un Eiropas Savienība tad varbūt arī varēs noliekt malā mm, tādus ķīviņus par internām lietām, iekšējiem mm, aspektiem, kā CO2 sastrēgumu tā tālāk maliņā. Es gribētu teikt, ka mums ir jādomā arī par starptautis politiski pieņemamu priekšlikumu. Un pirms vairākiem gadiem, nu jā, esmu jau ilgāku laiku tur bijis, tātad mēs pirms daudziem gadiem bijām pārāk progresīvi un neviens vēl uz mums tā īsti neskatījās, jo viņiem šķita, ka mēs pārāk tālu esam no praktiskās dzīves. Bet to mēs panāksim tagad, manuprāt, un esmu patiešām Eh, priecīgs, ka mēs varējām vienoties par vērtībām, kā jau to minēja mūsu referents. Gribēju eh, dažus vārdus bilst par finansējumu. Jā, nu, mēs esam bijuši līdz šim tādi pārāk naivi. Tātad ne tikai industriālajām valstīm šeit ir jāiemaksā kopīgajā katlā, arī attīstības valstīm tas ir jādara. Tās pat patiesībā vairs nav nekādas attīstības valsts, tām ir jāmaksā savu artavu. Sauda, Arābija, nu viņiem tur ir pilnīgi viņi slīgs naudas čupās, tādēļ viņiem arī vajadzētu iemaksāt savu daļu, un Ķīna jau arī vairs nav nekāda attīstības valsts. Mums ir jāmeklē vairāk partneru. Uh, lai mēs varam gūt atbalstu. Es nezinu, kā tas ir citās dalību valstīs, kā tas ir, nu, piemēram, Francijā, bet domāju, ka finansējumu piesaistīt jau ir gana sarežģīti, sevišķi no nodokļu maksātāju naudas. Tādēļ mums ir jāmeklē vairāk sabiedroto, vairāk partneru. Esmu ļoti cerīgi noskaņots. Es ceru, ka mēs varēsim šo finanšu slogu sadalīt godīgāk. Protams, valstis to nevar visu paveikt vienas saviem spēkiem. Kad bija Vācijas atkal apvienošanās, mēs teicām, Vācijas federālā republika to visu paveiks. Dāmas un kungi, bet bez privāta kapitāla piesaistas tas nav iespējams. Bet tieši tādēļ arī jābūt uh, tādām normām, kas ir pietiekami striktas un viegli izkontrolējams. Nu, te negrib izdomāt velosipēdu no jauna. Bez privātiem līdzekļiem mēs to nepanāksim. Protams, mums jādomā arī par tādu tirgus ekonomikas pieeju. Es te skatos tagad uz liberāļu pusi ir jābūt tirgus ekonomikas kritērijiem, vēl tik tālu nesam nonākuši, bet eh, ar jaunas ceļa kartas palīdzību noteikti tas mums izdosies. Jā, Brīķešatā, den interesanten um, ähm, äh, vorschlag, die. Un ir arī šis transakciju finanšu darījumu nodoklis, to piedāvā mūsu referents, tas vēl Eiropā nav. Uh, ieviests un netiks äh, ieviests visās valstīs nemaz. Un, diemžēl, tā tas, äh, tas diez vai pārvērstīsies Eiropas līmeņa likumdošanā. Nu jā, lai cik lielas simpātijas es nelolotu pret šādiem kopienas nodokļiem, šis varbūt ir pārāk abstrakts un jūs nevarat tagad piedāvāt dalību valstīm iekasēt nodokli, kas automātiski tiktu izmantots, lai cīnītos ar klimatu pārmaiņu sekām. Nu, tas jau cietīs neveiksmi jau pašā sākumā. Es zinu, ka arī manā dalība valstī, nu, tas sastapsies ar ļoti lielu pretestību. Tādēļ ir, nu, tādi inovatīvāki, rafinētāki risinājumi šeit jāmeklē. Es patiešām esmu pilns cerību un gribēju tikai pateikt, ka Gezīne, kas ir tik entuziastiski noskaņota, un arī manā politiskajā grupā kolēģi bija patiešām ļoti uh, pozitīvi, labvēlīgi noskaņoti. Domāju, ka tas kolēģiem varētu kalpot kā tāds simbols arī ļoti um, tā entuziastiski piedalīties šajā darbā. Paldies, Gibrandī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji pašā sākumā vēlējos pateikties par ņaukungam, referentam un Florence kungam par uh, tik uh, spēcīgiem vārdiem, ko viņš nu pat uh, mums visiem teica. To your group, uh, indeed. Um, Mr. Chair. Atcaucas pāvēs patiešām bija ļoti iespaidīga.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 redzu, ko piedāvā Ķīna. Beidzot, Ķīna uh, ir gatava uzņemties savu atbildības daļu. Uh, Ne tikai e, pārstāvot e, G77, bet uzņemoties e, tādu līderu lomu reģionā, cenšoties virzīties uz priekšu daudz, daudz ātrāk nekā līdz šim. Mums, protams, nevajadzētu arī par zemu novērtēt Ķīnas dotos solījumus. Ir daži jautājumi, ko vēlētos uzsvērt mūsu rezolūcijā proti mēžu aizsardzība. Kolēģi jau to minēja iepriekšējās debatēs. Ir grozījumi no dažādām politiskajām grupām būtu patiešām uh, iepriecinoši, ja mēs varētu vienoties, ja mēs varētu patiešām paust tādu ļoti pārliecinošu vēstījumu kopīgi ar kolēģiem, esam šos grozījumus um, iesnieguši un ceru, ka kompromiss būs nu no dienu veiksmīgs. Otrs jautājums, kam gribēju pievērst jūsu uzmanību, ir um, iespējas. Um, po, šādu politiku finansēt visā pasaulē. Un pilnīgi piekrītu Karlam Hainsam Florencam, ka ir ļoti grūti piesaistīt eh, līdzekļus no valstu budžetiem. Es gan eh, joprojām ceru, ka tādas iespējas pastāv. Bet ir arī šie oglekļa tīrgi, kurus mēs varam izmantot. Mēs varam izmantot tur iekasēto naudu, lai varētu finansēt klimatā apstākļu radīto seku mazināšanu arī citās pasaules daļās. Un iepazīstoties ar groziņumiem, man šķiet, ka nu, ceļš ir atrodams un patiešām jāstrādā, lai sasniegtu kompromisu. Ja mēs izmantojam valsts līdzekļus, lai piešķirtu kredītus ogļu eksportam, tehnoloģijas tiek eksportētas uz citiem kontinentiem - Ķīnu, Indiju. Ir nepieciešams eh, arī valsts finansējums, lai varētu piesaistīt investīcijas, un mums eh, nu, tas jautājums ir pamatīgāk jāpapēta. Priekšsēdētāji visu beidzot. ir sagatavoti grozījumi, ko darīt uh, līdz 2020. gadam nedomāju, ka mums vajadzētu uh, varbūt tagad uh, pārspīlēt savus mērķus līdz 2020. gadam, bet komisija varētu arī citiem paziņot, ka mēs varētu īstenībā pat uh, sasniegt daudz vairāk līdz 2020. gadam nekā nosprausts. Tas būtu ļoti spēcīgs politisks signāls, ka mēs pat varētu paši pārlikt Eh, šai tik augstu uzstādītajai ambīciju latiņai, un tas pierādīja, ka mēs īstenībā pat eh, darām vēl daudz vairāk nekā esam solījuši. Paldies priekšsēdētāji kungs, ka devāt man vārdu, un, protams, ar prieku turpināšu sadarboties arī ar Parņokungu, mūsu referentu. Paldies. Čābor kungs. Thank you, chair. Paldies priekšsēdētāji gribēju. We have in our hands, it's really... Paldies par šo uzmetumu. Gribēju pateikties par ņaukungam par labo ziņojumu pirms iedziļināties detaļās. Gribēju uzsvērt, kāda ir šī ziņojuma jēga un mērķis. Protams, sarunas notiks eh, Parīzē, nu, galvenās vienošanās tur ir jāpanāk, ko mēs varam darīt tagad. Mums ir jāraida ļoti tāds pārliecinošs signāls komisijai, jāpārliecina mūsu sarunu partneri, ka problēma ir nopietna un ko mēs sagaidām no viņiem, lai varētu gal galā panākt vienošanos Parīzes klimata samitā. Es uzskatu, ir skaidri un gaiši jāpasaka, Eiropas parlaments vienmēr ir bijis viens no slagmaņiem, eh, runājot par klimata aizsardzību. Arī starp Eiropas institūcijām, tā skaitā, mums ir jāpaliek uz šīs taciņas arī turpmāk. runājot arī par mērķiem, skaitļiem, kas ir nosaukti ziņojumā, un tas ir tāds ļoti skaļš, pārliecinošs vēstījums mūsu partneriem visā pasaulē. Es uzskatu. Šeit ir ļoti spēcīgi priekšlikumi. Tie tiks arī iekļauti ziņojuma galējajā versijā, un es esmu pārliecināts, ka daudz vairumu grozījumu referents pieņems, un e, būs arī vienošanās pāri politisko grupu robežām. Bet man ir vēl trīs jautājumi, ko gribēju uzsvērt. Pirmais ziņojumu, ko, mērķi, ko mēs iekļaujam ziņojumā. Ko tad Eiropas Savienība ir piedāvājusi? Nu, īstenībā ar šādiem mērķiem nepietiks, lai uh, nepārsniegtu šo divu grādu pēc Celsija mērķi. Lai klimata pārmaiņas būtu kaut cik pieņemamas, mums ir jābūt ambiciozākiem, mums ir jāpanāk ambiciozāk vienošanās Parīzē. Ņemot vērā arī mm, pagaidām pieejamos starptautiskās kopienas uh, atzinumus. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti ambicioziem, jāpie, jāpaģēr daudz no saviem partneriem. Un līdzekus ir jārunā arī par pa, eh, pakāpenisku emisiju samazināšanu, par mūsu ekonomikas eh, atogļekļošanu, ja tā var teikt. Mm, tad, piemēram, fosiliem kurinājumiem jāpiešķir mazāk subsīdija un tā tālāk. Nu, šis ceļš ir jāveic soli pa solītim. Tagad mums ir arī tādas konkrētas klimata pārmaiņu problēmas, kamēr mēs tās cenšamies risināt, mēs nedrīkstam aizmirst arī pamatiedzīvotāju vietējo kopienu tiesības eh, trešajās valstīs. Tātad ar saviem nospraustiem mērķiem un saviem projektiem mēs nedrīkstam pieļaut tādas uh, jaunas kolonizācijas aktivitātes citās valstīs. Ir jābūt tādiem pasākumiem, kas ņem vērā cilvēktiesības, pamatiedzīvotāju tiesības, dzimumu līdztiesību un tā tālāk. Uh, Protams, mums ir uh, jāatbalsta arī attīstības valstis, uh, īstenojot šos pasākumus un ir jāciena viņu tiesības. Trešā joma, ko jau pieminēja Geibrandī kungs, ir klimata finansējums. Protams, finansējums noteikti būs viens no tādiem vaļiem, uz ko balstīsies diskusijas Parīzē. Mums ir jādomā par scenāriju gan pirms 20. gada, gan pēc tā. Uh, lai varētu mobilizēt finansējumu, lai varētu kļūt aktīvāki attīstības valstīs un nedrīkst arī pieļaut eh, tādus kontraproduktīvus pasākumus. Tūlīt, tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos. Vakar eh, mums bija tas prieks šeit redzēt Kanjetes kungu. Par ETS bija ļoti, ļoti interesantas debates, un es gribētu atbalstīt Gerbrandī kunga teikto sakot, ka mums jau ir nauda, lai varētu šos projektus īstenot, bet mēs vienkārši ne, šo naudu netērējam šādiem mērķiem. Vajadzētu parūpēties, lai, piemēram, peļņa, kas gūta no emisiju atļauju tirgošanas pilnībā arī par 100% tiks izmantota uh, projektiem, lai aizsargātu klimatu. Paldies, Fontes kungs! Grazie Presidente, e grazie al relatore, sono d'accordo. Paldies, piekrītu referentam, kad viņš norāda uz to, ka e, par šo dosie tiešām viedokļi uh, sakrīt. Ir ļoti svarīgi runāt uh, vienā balsī par tik būtisku jautājumu par konferenci, kas notiks Parīzē. Ļoti labi, ka mēs uh, esam viensprāts par galvenajām idejām un mērķiem dažas lietas, kuras vēlamies iekļaut ar mūsu grozījumu starpniecību un cerams, ka tas arī tiks ņemts vērā. Par to runāsim arī ar ēnu referentiem visi kopā. Pirmā lieta. To jau tikko minēja arī zaļo kolēģis. Zinātnē norāda uz to, ka pat ja saistības un mērķi, kādus mēs nosakām, mēs kā Eiropa galvenokārt bet nu, par laimi arī citas lielās valstis kā Ķīna, ASV nosaka saistības un mērķus, pat ja mēs sasniedzam šos mērķus, un tas būs sarežģīti, bet pat ja mēs sasniedzam šos mērķus, tomēr mums neizdosies uh, ierobežot termu, temperatūras palielināšanos par šiem diviem grādiem. Uh, Eiropai ir eh, jāpiesaista investīcijas, lai attīstītu klī, eh, tehnoloģijas. Arī citām valstīm ir jāsako mūsu pa, piemēram. Tad vēl viens arī punkts grozījumos, kas man liekas ļoti svarīgi, un tas iet paralēli ar šo problemātiku, ir eh, pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums. Tas noteikti ir jāņem vērā jo e, šie pieauguma ritmi e, tiešām ir baisi. 2000. gadā, 100. gadā būs 11 miljārdi iedzīvotāji. Taču mēs esam noteikuši mērķus balstoties uz esošo iedzīvotāju skaitu līdz ar to Eh, ar laiku šie mērķi būs absurdi, jo pieprasījums pēc enerģētikas būs aizvien lielāks, jo iedzīvotājs skaits pieaugs. Lūk, tā ir arī problēma, kas ir saistīta arī ar klimata izmaiņām, eh, klimata migrāciju. Arī šis jautājums ir jāskata eh, šajā dosjē. īpaši runājot arī par šiem īstenošanas pasākumiem, par migrācijas klimātiem. Un piekrītu arī tam, ka viens no rezultātiem, kurus mēs vēlamies sasniegt Parīzē, ir ekonomiskās saistības. Lai valstis paredz nepieciešamos finanšu resursus, jo īpaši, lai turīgākās valstis uh, arī tās valstis, kas rāda visvairāk emisiju, nodrošināt ilgspējīgu izaugsmu, gan savā valstī, gan arī nabadzīgajās valstīs. Līdz šim to mēs neesam darījuši. Tad, protams, šīm nabadzīgākajām valstīm arī būs jāsaņem zināmām kompensāciju, jo viņiem būs jāveic tātad o, mūsu pagātnes problēmu labošana, tālāk investīcija zinātnē. Ne jaunu tehnoloģiju attīstība par atjauninājumiem, uh, enerģijas avotiem. Esam nedaudz apstājušies šajā tehnoloģija attīstībā, izmantojam esošās tehnoloģijas, varbūt nav pietiekami daudz izplatītas, bet mēs zinām arī, ka tuvajos austrumos ir valstīs, kas uh, masveidā eksportē naftu citu naftas produktus, un kas norāda arī uz to, ka pēc 20 gadiem, kad vairs nebūs naftas, uh, viņi saka, mums nebūs problēmas, jo mm, viņi, mēs tad eksportēsim atjaunāmo enerģijas avotu tehnoloģijas. Viņi pie tā ļoti aktīvi strādā. Es domāju, ka Eiropas Savienība arī varētu paredzēt nepieciešamos līdzekļus, lai Eiropas Savienība būtu arī pirmajās pozīcijās tehnoloģiju jomā atjauninājumajās enerģijos par ETS Arī to esam piedāvājuši enerģijas savienības eh, tiesību aktā. Um, sakarā ETS nav jāreformē, jo līdz šim ETS nav bijis efektīvs. Vispār ir jārauga, kāda var būt alternatīva sistēma ETS. Iespējams, ka mums būs nepieciešams vispār kaut kas cits. Un vēl viena lieta - noteikti termiņus laikā, mērķus te arī mums viedokļi atšķiras, būtu ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība, dalība valstis, nedalība valstīm prasītu arī konkrētu darba grafiku, kā sasniegt šos mērķus laikā, lai tad arī pēc laikam varētu pārbaudīt, vai ejam pareizā virzienā vai nē. Paldies! Mis... Jurosteks kungs. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Protams, ka es eh, varu tikai uzteikt referenta veikto darbu, ļoti daudz, kas jau ir izskanējis. Tādējādi izcelšu varbūt eh, to, kas eh, līdz šim vēl nav izskanējis. Domāju, ka COP21 ir jāsniedz konkrēts atbalsts jaunajām zema oglekļa tehnoloģijām veicinot investīciju šo tehnoloģiju attīstībā. Tātad uzņēmumi, kas attīstīs šīs tehnoloģijas, tam ir jāspēlē centrālā loma, lai šie uzņēmumi arī tiktu iesaistīti debatēs, kādas mēs noturēsim lielajā klimata konferencē Parīzē. Tad es arī piedāvāju šai sakarā vairākus grozījumus uh, kopā ar kolēģiem, lai izceltu to, ka jāmudina, jāveicina investīcijas un uzņēmumu iesaiste oglekļu samazināšanā, mobilizējot privātās nozares kapitālu uh, vienošanās īstenošana. Es ceru, ka tur būs uh, vienošanās, un lai tas arī tiktu minēts risinājumu daļā programmā tad, protams, jāveic daudz progresu, bet tomēr šai vienošanai jābūt realistiskai un pragmatiskai. Esam jau definējuši Eiropas līmenī savus mērķus 2030. gadam, citi vēlas iet tālāk, piedāvāt 50% samazinājumu 2030. gadam. Es uzskatu, ka ir jāsaglabā mūsu reālā pieeja, jādomā par uzņēmumiem jo uzņēmumiem tas viss būs jāīsteno. Labākais veids, kā mēs varam gūt panākums Pārīzē, COP21 konferencē, ir e, noteikti ļoti skaidrs ambīcijas, liels ambīcijas, bet tāpat laikā arī būt pragmatiskiem. Tas ir tas, ko vēlējos īpaši uzsvērt. Paldies! Paldies, Durnāno kundze. Monsieur Prezident, paldies, priekšsēdā, jūs mani aizmirsāt, bet jūs, e, jums es piedodu. Priekšsēdētāji, referenta kungs, es pateicos jums par jūsu darbu pie šī um, jautājuma. Tas ir visl vislielākais izaicinājums, uz ko norādīja un ko atgādināja arī pāvests. Tā, tad uh, es baidos tomēr, ka Parīzē COP21 būs tikai atkal komunikācijas uh, triks. Es cienu jūsu darbu, bet mums ir jāsaprot, ka mēs uh, virzamies neveiksmes uh, virzienā, kā tas bija Kopenhāgenā. Vai jums izdosies uh, pierunāt Ķīnu un ASV baļus, ka nē? Taču, saprotiet man pareizi, es nevēlos uzspiest kādu vienošanos citām valstīm pasaulē. Uh, nevēlos nevienu šantažēt, mums nemaz nav līdzekļi, lai to darītu. Es iesniedzu grozījumus par ekonomisko bāzi, par politisko bāzi, uz kā jābalsta vienošanās. Esošā sistēma ir izgāzusies, tā nav bijusi pietiekama. Un tas ir jāizvērtē, kādēļ Eiropas Savienība ir ievērojami samazinājusi savas siltumnīca efekta gāzu emisijas. Tāpat laikā jaunatīstības valstis uh, drīz uh, sarežos tikpat oglekļu, cik mēs varbūt pat vairāk. Un te mēs redzam divas problēmas. Vispirms šīs jaunatīstības valstis strauji attīstās, līdz ar to nav iedomājams, ka viņu emisijas samazināsies jo izaugsme attīstās, bet šīs valstis arī nav izveidojušas piesārņojuma regulējumu, kā mēs to esam darījuši. Mums ir vai. Viņiem jāpabaro desmit eh, miljonu cilvēki, un tas ir svarīgāk nekā noteikt emisijas slieksni. slieksni. Mums nav nepieciešams regulējums pasaules līmenī, ir nepieciešama vietēja kontinentāla politika. Es priecājos par ETP grozījumiem, par to, ka esat iekļāvuši šo pāvesta ciklisko gadu. Tas atgādina arī kādas ir mūsu uh, garīgās vērtības. Es ceru, ka ETP tāpat arī izteiksies attiecībā uz uh, baznīcas sociālo doktrīnu, ģimenēm un citām vērtībām. Dalī. Dalī kundze. Paldies. No savas puses vēlos pateikties Patņo kungām par šo ziņojumu Tur ir ļoti daudz un dažādas idejas, kas ir eh, jāpārdomā, ja mēs vēlamies eh, panākt labs rezultāts, kā 21. Varu piekrist eh, šim ziņojumam. Es uzskatu, ka mums arī mums ir arī jānosūta iesaistījām pusēm uh, pareizās signāls, lai sabiedrībā pēc iespējas mazāk izmantotu oglekli. Tātad esmu iesniegus, iesniegus grozījumus par um, um politikām, uh, kas veicinātu emisiju samazinājumu nozarē. Šeit piekrītu referentam, ka Viņš runā par spiedienu, kas ir jāizdara uz aviācijas un jūras sektoru, par mazināšanu, par šo mitigation. Ir vairāki reģioni un valstis, kas maksā lielu cenu par piesārņojumu. ja mēs par globālu emisiju sistēmas tirgu Tādējādi mēs varētu padarīt efektīvākas izmaksas, arī klimata ambīcijas būtu labākas. Par šo piemērošanu, adaptēšanu, bet nodrošināt lielāku konkurētspēju pārtikas un teritorijas jomā, tas varētu būt viens no galvenajiem iemesliem. lai veicētu šo cīņu pret klimatu izmaiņām. Kolēģi zina, ka es tiešām ticu, ka imigrācija klimata izmaiņas iet roku rokā. Tādējādi mums ir jārisina šīs problēmas jau saknē. Visbeidzot, nepieciešami arī rīkoties uh, jūras nozarē. Šis faktors ir būtisks, ir uh, jādara viss, lai samazinātu negatīvo ietekmi un raudzīt, lai mūsu ūdeņi varētu attīstīties ilgspējīgi. Thank you very much. Ivo Belet. Paldies, Belet kungs. Thanks very much, uh, <clears throat> Chairman. Paldies, priekšsēdētāji atkārtošos. Um, par Partņokungu ziņojumu. Tran komitejā arī es esmu ēnu referents. Divas lietas. Jūs teicat, Lorence kungs, viens no mūsu pieredzējušākiem deputātiem Eiropas parlamentā, daudz piedalījies kop konferencēs un es vēl gribu viņam ticēt, ir ļoti svarīgi, lai Parīzē mēs ietu ar milzīgu atbalstu no uh, galvenajām politiskajām grupām. Ne tikai vairākums, bet uh, lai mūs atbalsta pēc iespējas plašāks politisko grupu klāsts Parīzē, mums ir jāierodas jārunā vienā balsī. Vajadzētu tiešām izvairīties no tā, kā paceļam latiņu pārāk augstu, vienmēr jau varam būt uh, ļoti ambiciozi un vēl ambiciozāk, taču um, šie mērķi par 2030. gadu, ja mēs par to varētu vienoties, tas, tā jau būtu, tas jau būtu liels panākums, bet nevajadzētu iet tālāk. Uh, no Trēna komitejas viedokļa, un iespējams jau citi kolēģi arī uz to atsaucās, Dalīkundze runāja par uh, to, ka arī aviācijas un jūras nozarē ir jāsniedz savus ieguldījums. Desmitajā punktā tas jau ir jūsu ziņojumā. Bet, nu, lūdzu, arī ņemiet vērā transporta komitejas priekšlikumus. Tur ir ļoti labi ieteikumi. ka jāņem vērā arī ieguldījums no ne-ETS sektoriem. Ļoti daudz labi ieteikumi transporta komitejas grozījumos. Esmu ļoti optimistiski noskaņots un tiešām paļaujos uz jums. Patiesībā paldies, ka arī tiešām minēji eh, Florence kunga pieredze 52 pieredzi, eh, prezidentūras viņš ir piedzīvojis. Rekārt kungs. E, jā, esmu piedzīvojis mazāk prezidentūras nekā Florence, bet uh, varbūt tas arī ir savā ziņā sasniegums. Vispirms pateicos Bēlēta kungam par to, ka viņš minēja transporta komiteju atzinumu, jo Es biju šī atzinuma referents, līdz ar to pilnībā piekrīt Belēta kungs sacītajiem. Ļoti labs atzinums tas bija, ir labi komentāri īpaši par aviāciju un jūras lietām. To Varņo kungs noteikti var iekļaut un vēl labāk uzlabot ziņojums. Ziņojums jau gana labs, līdz ar to pateicos referentam par to. Dažas lietas, ko varētu iekļaut debatēs, ETP, jā, mums saka, jā, mums jābūt vienotiem lielai grupai, un tad viņi izstrādā savu vēlmju sārakstu, un tad saka, ka tā ir jābūt vienotai pozīcijai. Brīnišķīgi, tā, ka tik es darītu tieši to pašu, ja es būtu jūsu uh, vietā. Es varu tikai jūs uzteikt par šādu stratēģiju. Tomēr vēlos arī norādīt uz to, ka. Uh, Eiropas Savienības mērķi tagad balstās uz padomis vienprātību. 28 valstu valdību vadītāju zem tā parakstījušies. Ja Eiropas parlaments teiks, ka jā, nu vairāk vai mazāk tā ir mūsu vienotā nostāja, es nedomāju, ka mēs tādēļ atspoguļosim ES pilsoņu vēlmes nu varbūt nebūsim atkal vēl viens Eiropā domas sekretariāts. Pēc vakardienas ētais priekšlikuma mēs zinām, ka komisija jau ir kļuvusi par Eiropā domas sekretariātu. Nu varbūt nevajag arī Eiropas parlamentu par tādu padarīt. Es domāju, ka mēs varam izsvērt labākas nostājas ar Hebrandī kungu. Un ko viņš teica, viņš jau gan ir devies prom, tātad mēs nevaram uh, pārcelt šos mērķus tālāk pa 20. gadu, es nezinu, kuriens viņš to ņem, atgādina, ka Eiropas Savienība tūlīt sa sasniegs mīnus 27% līdz 2020. gadam. Tātad mēs krietni pārsniedzam savus mērķus, tad kāda ir mūsu uzticamība, ja mēs tā runājam Parīzē, tas īsti nav nopietni. Un tad arī mūsu eh, emisiju tirdzniecības sistēmā ir eh, piešķīrumu pārpalikums komisija piedāvā tagad no trešās fāzes uz ceturto fāzi pārlikt šos pārpalikumus. Tas nozīmē, ka tas, ko darām pirms 2020. gada, tas nozīmē, ka tiks vaināts mērķis pēc 20. gada. Lūk, tāds ir debats. Es saku, ka parlamentam vajadzētu būt nedaudz kritiskākam. Te lielā mērā varu piekrist referenta priekšlikumam. Uh, parādīt arī, ka ir cilvēki, kuri saprot uh, skaitļus, nu, ka mēs gribētu būt ambiciozāti ambiciozāki mērķi noteikšanā piekrīt ETP šai sakarā, ka jā, te tiešām būtu labi, ja visi būtu vienoti. Aicinu ETP tad arī paust šo vienotību un spēc soli arī mums priekšā, jo ir uh, jāspēr soļi un jāpiekāpj šeit visiem. Jā, džutēji. Kārlis Hainz un Ivā arī par to runāja. Nu, ar visu tavu Kārlis Hainz pieredzi, es to saku. Beidzamais par finansēm. Tas, kas manuprāt ir fundamentāli eh, par finansēm, mums ir jākļūst konkrētākiem. Kad runāju par finansēm, es tik runāju par to, cik tas ir svarīgi. Lūdzu, priekšlikumos ir jāpasaka skaidri, kā izmantojam ETS ienākumus, lai finansētu klimata fondu. Uh, Ja tad, kad visbeidzot arī jūras un aviācijas nozars sniegs savu ieguldījumu, lai arī viņu uh, finanses tiktu izmantotas klimata uh, vajadzībām, tad pavisam konkrēti priekšlikumi ir nepieciešami, lai uh, Parīzē būtu konkrēts un uzticams rezultāts. Es ceru, ka mēs visi izdarīsim vienoti. Thank you very much. And now the last uh, question from Miss Suica. Pēdējo jautājumu un komentāru izteiks deputāte Švīca. Paldies, es gribētu pateikties deputātam Pārņo par šo lielisko ziņojumu. Es biju referenti atzinumam apfet komitejā. Kāda ir mūsu viedokļa? Mēs saņēmām atsevišķus um, priekšlikumus tos jūs saņemis, saņemsiet drīzumā, tāpat arī vairāki atzinumi, bet, eh, manuprāt, šī, eh, šis jautājums klimata diplomātijā ir ārkārtīgi nozīmīgs, un tā kā mēs vēlamies uzstāt uz savu nostāju, mēs vēlamies, lai tas tiktu iekļaut, tāpat arī ārējās eh, darbības dienestam ir jābūt ar lielu lomu Eh, šajā jomā tika runāts par G7, Angelu Merkeli, Romas pāvestu. Tas viss ir iekļaujams klimata diplomātijā. Es eh, ceru, ka šī sadaļa tiks stiprināta. Tāpat arī es gribētu atbalstīt to kolēģu viedokļi, ko uzskata, ka mums ir jārunā vienā balsī un jābūt vienotiem Parīzē. Un ir jārīkojās ambiciozi, bet tajā pašā laikā pragmatiski. Mums ir jāpatur spēkā rūpniecības konkurētspēja, bet tas ir jāapvieno ar ambicioziem mērķiem. Tā ir mūsu kopīgā nostāja. Es neesmu pret šiem mērķiem, bet es gribētu, lai tie būtu līdzsvaroti. Bez tam neviens to nekomentēja, vai arī es to varbūt palaidu garām, bet tas ir tētip. Es zinu, ka tētip neiekļaušo ziņojumu, bet līdz gada beigām bez šaubām šī vienošanās tiks apstiprināta un mūsu transakciju grozījumos esam iekļāvuši iespēju iekļaut to, kas eh, tiek runāts eh, tētīp ietvaros, un es eh, gribētu katrā ziņā, lai tas tiktu iekļauts. Tālāk par finansējumu attīstības valstīm. Domāju, ka jo E, tad, kad mēs runājam par attīstības valstīm, mēs nerunājam ne par Saudārābiju, ne citām ļoti bagātām valstīm. Tāpat piekrītu tam, ka e, līdzekļi no ETS tiektu izmantoti cīņai pret klimatu pārmaiņām. Paldies! Paldies! Un Lūkšu tagad komisiju paust viedokli par grozījumu. Uh, uh, um, Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju komentēt šo jautājumu. Arī mēs uh, uzskatām, kā COP konferences ir ļoti nozīmīga un Eiropas Savienības Ķīnas deklarācija par klimatu jautājumiem tika pieņemta jūnijā cits piemērs. Šodien mēs sagaidām pozitīvu rezultātu konferencē par finansējumu attīstībai un ir arī vēl citi pozitīvi notikumi sagaidot Parīzes konferenci. Mēs ceram, ka šeit ap apspriestie grozījumi. palīdzēs pozitīvi ietekmēt Parīzes konferenci. Tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas parlaments ir skaidri nostāju, un tas dot iespēju Eiropas Savienībai runāt vienotā balsī. Mēs redzam, uh, kā ziņojums veido Eiropas Savienību un atspoguļo Eiropas Savienības nostāju, mēs gribētu varbūt mudināt vienu punktu, kas attiecas uz caurskatāmību un pārskatā atbildību. E, Parīzes vienošanās ir pilnīgi nepieciešama ticamībai, bet politiski šis jautājums varbūt netiek pietiekam novērtēts. Tāpat atgādina, ka ziņojums par starptautiskām sarunām varbūt nebūtu vislabākais jautājums, kur iekļaut šo uh, jautājumu. Mēs gribētu lai par iekšējām politikām diskusijas notiek iekšēji, tomēr mēs pirms Parīzes un arī Parīzes konferences laikā ziņosim starptautiskajai kopienai, kāda ir mūsu mērķi, un tā izskaitā UNDC fórumā komisija eh, runās par to eh, Marokā. Atsevišķi jautājumi tik varbūt e, garuma ierobežojumu dēļ izlaisti no šī ziņojuma. Mēs pie tiem strādājam, sagatavot G7 rezultātus, Līma par, e, Līmas konferences rezultātu, klimata diplomātija un startautiskie oglekļu tirgi. Un tagad par daži vārdi par klimata finansēju. Mēs apsveicam sagaidāmos paziņojums par klimata finansējumu. Tas ir ļoti nozīmīgi Eiropas Savienības un dalību valstu ticamībai Parīzē. Finansējums no Eiropas Savienības budžeta tiek saņemts no. Um, and, uh, we clearly see that uh, climate finance is intrinsic. Ir cieši saistāms ar attīstības finansējumu tas ir vienas monētas divas puses. Tāpat mēs gribētu, lai lielāks uzsvars tiktu likts uz atbalstu vismazāk attīstītām valstīm. Tāpat arī ir jādomā par finanšu instrumentiem, lai piesaistītu privāto finansējumu, un arī mēs jau šodien redzam vairāk, ka notiek sadarbības starp dienvidu valstīm, aiz vairāk attīstības valstis ir nākušas klajā ar savu kaut vai simbolisko devumu šajā jomā. Paldies! Eh, turpina priekšsēdētājs un dosim tagad vārdu referentam pārņokungam. Paldies priekšsēdētāji visiem kolēģiem, kas izteicās, taiskaitā arī komisijai paldies, ka esat tik eh, saudzīgi attiecībā pret manis sagatavoto ziņojumu. Šeit ir runa par labu pamatu un tajā pašā laikā domāju, ka ir jāmeklē vairāki kompromisi, runājot par mērķiem, lai mēs būtu ne tikai ticami, bet arī viendabīgi crédibilité de cette homogénéité, il faut. Un arī visām institūcijām, padomē, komisija, mums, mums ir jābūt kopā šo sarunu ietvaros Parīzē, kas notiks decembrī. Ir jāatrod šis eh, līdzsvar punkts, esot gan, tiet, gan viendabīgiem, gan eh, ambicioziem un arī uh, šajā virzienā mēs strādāsim visi kopā nākošo sanāksmu laikā ar ēnu referentiem, un es tāpat vēlos pateikties komisijas referentiem, tam kurš strādāja komiteju referentiem, gan TRAN, gan ITRE komitejā, DV komitejā un AFETā, kuri strādāja pie šiem atzinumiem kuru devums ir nozīmīgs un kuri tiks aicināti 9. septembrī un nākošajā sanāksmē, pēc tam 14. septembrī, trešajā sanāksmē ar ēnu referentiem. Tas man šķiet nozīmīgi. Temati, kurus mēs skatīsim šajā abās sanāksmēs, dos iespēju E, sagatavot 15 līdz 20 kompromisu grozījumus. Pirmkārt par 7. 8. datumu sanāksmām e, G7 apņemšanos dekarbonizācijas ziņā, otrkārt cīņā pret klimatu pārmaiņām, pasākumi, kas pieņemti, lai mazinātu plaisu starp zinātnisko analīzi un pušu uh, apņemšanos līdz 20. gadam, tālāk dalību valstu um, atbalsts Kyoto protokolam noteiku regulējumu par gaisa un jūras transporta izmešiem. Tālāk uh, Eiropas Savienības ceļa karte veidot zaļo fondu klimatam uh, Eh, Eiropas Savienības eh, diplomatiskās attiecības. Eh, šeit no 230 grozījumi tā būtu pirmā visvieglāk panākamā kompromisa sērija. Un pēc tam otrā sērija, kuru es vēlētos arī sagatavot pasaules līmeņa apņemšanās samazināt eh, CO2 gāzu apjomu līdz 50. gadam Eiropas Savienības eh, noteiktie mērķi līdz 2030. un 50. gadam arī šeit mēs varētu lasīt līdzsvaru katru piecu gadu pārskatas perioda noteikšana finanšu paketu sagatavošana līdz COP21 un nepieciešamība veicināt inovatīvus finansējums cīņā pret klimatu pārmaiņām. Es eh, eh, uzklausīju Kārla Hainca Florence sacīto, es to atbalstu, ir tiesa, ka mums ir kopīgs mērķis finanšu transakciju nodoklis, bet ir runa arī par vienu priekšlikumu vēl, kurš e, nav e, negūst vienbalsību, kurš drīzāk kavē nevis palīdz rast vienotu nostāju. Un e, tāpat arī bija runa par fosīlo degvielu, iespējamu nodokli arī šeit mēs varam par to runāt un iespējams, ka mums būs inovatīvi priekšlikumi finansējuma ziņā, kas palīdzēs panākt eh, to, lai mēs varētu izmantot gan publisko finansējumu, gan arī varētu runāt par perspektīvām, lai ņemtu vērā fin privātu finansējumu iespējas nebūt nekavējot šo darbu, kur dažādās nozarēs eh, veikt, eh, kas tiek veikts eh, gan jaunajās tehnoloģijās, gan citur, kas ir ļoti nozīmīgs. Lūk, no manis, manas puses tas ir viss. Paldies, termiņi E, pieņemšanai komitejā 22. septembrī un visdrīzāk plenāra sesijā 14. oktobrī. Un tagad tā kā citu darba kārtības punktu nav, tad es gribu novēlēt visiem komitejas deputātiem jauku vasaras atvaļinājumu un labu ēst gribu pusdienās, ja jums ir atlicis laiks paēst.